So, we start again. Sāksim atkal darbu. Ir uh, eh, 6 minūtes pāri trījiem. Tātad uh, mums vēl ir jāierodas vairākiem kolēģiem. Pirmais darba kārtības punkts šīs dienas eh, sesijā ir 11. Un te ir paredzēta viedokļu apmaiņa par ar komisiju par banānu nozares stabilizācijas mehānismu saskaņā ar tirdzniecības nolīgumu ar Kolumbiju un Peru. Mums ir tāda situācija, ka kvotas svaigu banānu ieviešanai ir tikušas sasniegtas. Tas notika pirms pagājušā gada beigām. Tad, tad tas nav nekas unikāls. Arī pagājuši, kad šīs kvotas tika Uh, izsmeltas līdz gada beigām. Mums vajadzēja to pārdomāt un vajadzēja tātad pieņemt lēmumu, vai mums vajadzētu izmantot šo mehānismu un vajadzētu piemērot tarifus banāniem vai arī meklēt citu risinājumu. Tieši šis uh, jautājums tātad mums šodien ir jārisina. Diemžēl mūsu referents nav klāts. Varbūt mēs varētu um, sākt ar komisiju. Vai tas ir iespējams? Jā, lūdzu. Thank you, Chair. Thank you for this. Paldies, priekšādētāji. Paldies par šo iespēju. Es uh, labprāt vispirms uh, jūs iepazīstinātu ar pamatinformāciju par šo jautājumu. Kā jūs zinat, divus gadus pēc kārtas sliekšņa apjoms tika sasniegts attiecībā uz svaigu banānu importu no Peru. Attiecībā uz īstenošanas regulu komisija pieņēma īstenošanas aktu, norādot, ka neskatoties uz uh, importu apjomu, nevajadzēja uzsākt stabilizācijas mehānismu. Ir divi galveni elementi, kas parādās eh, komisijas īstenošanas lēmuma apsvērumu argumentācijā. Pirmām kārtām Peru tirgus daļā Eiropas Savienībā tā ir gandrīz 2%. Un otrs elements ir tas, ka trūkstu nav traucējumi banānu tirgu attiecībā uz cenām, tātad ir ļoti augsta cenu stabilitāte banāniem. Konkrētā gada beigās. Tātad šos divus elementus mēs izmantojām, lai pieņemtu lēmumu nerīkoties pieņemot šo īstenošanas lēmumu. Komisija turpina sekot līdzi banānu importam no Peru. Tas tiek darīts ļoti laicīgi, ļoti regulāri, jo īpaši, ja runa par otro gada pusi, mēs eh, varam to darīt pat katru nedēļu un eh, ir nodrošināta ļoti efektīva importa kontrole. Uh, Arī turpmākajos gados plānojam rīkoties tāpat. Paldies! Tagad eh, došu vārdu ānu referentiem un referentiem. Māto kungs aizstāja vīzas kungu. Paldies, priekšādātāji! Man ir ļoti liels prieks, ka šis darba kārtības punkts ir iekļauts mūsu darba kārtībā. Eh, varbūt jums varētu šķist, ka šis jautājums neskara daudz cilvēkus Eiropas Savienībā, bet tā gluži nav. Īstenībā eh, ļoti daudz cilvēki eh, ir norūpējušies par banānu importu Eiropas Savienībā. Es to ļoti labi zinu, tāpēc, ka esmu no Kanārijas salām, tāpēc vēlreiz paldies, ka iekļāvāt šo jautājumu darba kārtībā. Uh, patiešām pastāv šī drošības klauzula. To mēs apsveicam. Uzskatām, ka ir ļoti labi, ka šāda klauzula ir ietvērta, mums tā ir jāsaglabā. Taču šī drošības klauzula pēdējos gados nav darbojusies efektīvi. Varbūt tā ir darbojusies efektīvi, bet tā nav pareizi īstenot attiecībā uz importu aizliegumiem. Mums tas noteikti būtu jāpapēta. Ja mēs paskatāmies uz uh, 2010. Uh, gadu tad, eh, tad bija 52 tūkstoši tonu importu no Peru, un 2013. gadā te jau bija 120 tūkstoši tonu, tā kā īstenībā mm, šī drošības klauzula nav neko nodrošinājusi, tātad pieaugums bija ļoti liels. Protams, šī klauzula nav automātisks mehānisms, bet eh, ir ļoti būtiski analizēt tirgu. Mēs redzam, ka Eiropas ražotājiem uh, tiek nodarīts pāri, ietekme ir negatīva. Tāpat uh, mēs varam runāt arī par ļoti negatīviem notikumiem tirgū. Šeit ir, ir runa par pēdējiem pāris gadiem, kad uh, šie sliekšņa apjomi tika ievērojami pārsniegti. Kā jau mm, komisijas pārstāvis norādīja, tirgus daļa Kolumbijai un Peru ir ļoti zema, taču tas nav labākais piemērs. Jo īpaši mums ir jāsaprot, ka mēs šeit saskaramies ar mm, neizbēgamo nolīgums ar Ekvadoru, un šeit šie apjomi ir ļoti lieli. Šeit stabilizācijas mehānismi netiek īstenoti, kaut arī cenas tiek bieži pārsniegtas. Jūs sakāt, ka nekāda krīze nav izraisīta, bet eh, te ir runa par to, no kuras puses jūs uz šo, jūs, jūs šo problēmu raugāties, jo banānu ražotāji Kanārijas salās saskarās ar pastāvīgu krīzi, un šī krīze sākās tad, kad stājās spēkā brīvās tirdzniecības nolīgumi, un ar tiem tika samazināti tarifi. Protams, te ir daudz spēles elementu. Tātad, ja jūs sakāt, ka nav krīzes, tad eh, jūs skatāties varbūt no citas puses. Eh, komisija ir taisnība, mums ir jāseko līdzi tam, kas īsti notiek. Es eh, nevēlos šeit strīdēties, es uzskatu, galvenais ir diskutēt. Ja jūs sakāt, ka šis sliekšņa apjoms mm, ir pārsniegts, tad varbūt tas ir jāpaukstina. Uh, Ja šie sliekšņa apjomi tiek noteikti, tad tiem vajadzētu atbilst pareizajiem manevrēšanas elementiem. Šeit nav runa par to, kur šie importētie banāni nokļūs. Jautājums ir par to, vai mēs kaut ko darīsim, ja tiks pārsniegti šie 200%. Ja iedegās jau oranžā vai sarkanā gaisma, tad par to vajadzētu paziņot. Mēs eh, redzam, ka šī situācija ir daudz komplicētāka. Uzskatu, ka šis ir labs sākums risinājumam. Galvenokārt mums vajadzētu šo stabilizācijas klauzulu uzsvērt mazliet spēcīgāk. Tātad mums nav nekas ne pret Kolumbiju, ne pret Peru. Mēs vēlamies, lai mēs ņemtu vērā par to, eh, par ko mēs esam vienojušies. Mēs nevēlamies arī nodarīt pāri mūsu pašu ražotājiem. Paldies! Tagad eh, sociāldemokrātā referents, un tas esmu es. Es iepriekšējā sasaukumā biju uh, referents par uh, šīm drošības garantijām, un uh, mēs izmeklēšanas komitejā ļoti cīnījāmies par uh, šīm drošības klauzulām ļoti daudzās jomās, un tā skaitā arī banānu kvotu jomā. Un es sev uzdod jautājumu, ja jau mēs esam sagatavojuši tiesību aktus, kur abi likumdevēji, parlaments un padome, ir vienojušies, tad komisijai vajadzētu tos ievērot, un komisija to nedara. Tas nozīmē, ka es, piemēram, braucu pa ceļu, kur ir atļauts braukt ar 50 km ātrumu stundā, un es braucu ar 60 km stundā, un es saku, nu tas jau nav nekas ļauns, tad es domāju, ja policis man apturēs, viņam būs cits viedoklis vai nu mums ir jāpieņem skaidri tiesība akti, kas arī atbilstoši ir jāpiemēro, vai arī varbūt šeit ir runa par to, ka tiesība akti nav piemēroti, un tad komisija ir jānāk lējā ar priekšlikumu grozīt šos tiesību aktus. Šī problēma kļūs vēl asāka tad, kad Ekvadora pievienosies. Es īsti nevaru saprast, kāda ir šī argumentācija. Varbūt šie tiesība akti nav piemēroti, jo tiem nav tik lielas ietekmes. Varbūt komisijai vajadzētu paskatīties uz to, vai šie tiesība akti ir piemēroti vai nē. Šalts kungs. Paldies priekšādātāji. Jā, no jūsu mutes eh, nāk ļoti pareizi vārdi. Mums ir vajadzīgi skaidri tiesību akti, un tie ir arī skaidri jāīsteno. Un, protams, ka komisijai ir pienākums īstenot pieņemtos tiesību aktus. Tāpat šeit arī skaidri parādās, ka mums ir eh, jāpadomā vispār par eh, sarunu vešanu par kvotām. Kādā veidā tiek izvērtēta ražošanas struktūra. No Peru viedokļa es, protams, arī varu saprast, kāpēc ir parādījusies šī palielināšanās. Ir skaidrs, ka ir, ir vajadzīgi skaidra mehānismi un arī skaidra domāšana. Tad, kad Ekvadora arī pievienosies pie um, brīvajiem tirzniecības nolīkumiem, tāpat kā Kolumbija un Peru, uh, uz skatuves parādīsies vēl vairāk banānu. PTO Ekvadora jau ļoti veiksmīgi izpilda savas kvotas un uh, cīnās par savu uh, cenu politiku un ir arī panākusi to, ko tā vēlējās. Ja mēs runājam par pareiziem tiesību aktiem un par kvotām, tad es gribētu uh, uzdot jautājumu komisijai ja jau ir vajadzīga eh, šāda pārdomāšana attiecībā uz eh, drošības klauzulām, tad varbūt šīs pašlaik noteiktās kvotas, varbūt mums vajadzētu skaidri norādīt, eh, kādi apjomi šeit ir paredzēti fair trade banāniem. Varbūt par šo punktu arī mēs varētu padomāt ja jau mēs uzdosim jautājumu komisijai, kā nākotnē rīkoties attiecībā uz uh, drošības klauzulēm. Paldies, uh, Saifī kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es ierados ar nokavēšanos un es nedzirdēju komisijas teikto. Es vēlētos pievienoties kolēģi Mato teiktajam. Tas ir nepreizais signāls, ko komisija eh, nosūta, neizmantojot stabilizācijas mehānismu divus gadus pēc kārtas, par to neinformējot Eiropas parlamentu. Tas ir nepreizais signāls, ko tā nosūta parlamentam, bet arī Eiropas banānu ražotājiem. Lai respektētu Eiropas parlamentu kā koplāmuma procedūras dalībnieku, Eiropas parlaments būtu jāinformē par eh, šiem apjomiem saulaicīgi, lai varētu arī saulaicīgi izlemt, vai tiek iedarbināts stabilizācijas mehānisms vai nē, un stabilizācijas mehānisma izmantošanas gadījumā mums ir jādomā par sākotnējo mērķi, proti jāsasniedz sākotnējais mērķis, kas nozīmē, ka mums ir jāaizsargā um, Eiropas uh, ražotāji. Nu, tātad es neatkārtošu to, ko kolēģi teica, bet, nu, mēs visi uh, ejam apmēram vienā virzienā. Liels paldies! Nu. Gracias, presidente. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos vispirms pievienoties priekšsēdētāju teiktajiem un uzstāt uz vienu punktu. Lai mums būtu brīvās tirsniecības nolīgumi, ir nepieciešams arī šāds aizsardzības klauzulis, jo mēs nevaram noslēgt brīvās tirsniecības nolīgumus ar trešām valstīm, ja nav šādu aizsardzības klauzulu no nu, abām pusēm, lai um, aizsargātu ļoti jūtīgas nozars. Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir ļoti daudz šādu nozaru un dažādu iemeslu dēļ, un ir pilnīgi skaidrs, ka arī visattālākie reģioni ir tie, kas šajā gadījumā cieši visvairāk, jo te ir runa par mobilitātes izmaksām, par preču apriti, kas aprits izmaksām, kas, protams, ir daudz lielāks nekā citvieta Eiropas Savienībā. Ir arī uh, monokultūras ražotāji, un tāpēc mums ir patiesi jādomā par Eiropas ražotāju aizsargāšanu. Eiropas Savienībā, kā jūs zināt, uh, Francija, Spānija un Portugāla ir tās, kas ir galvenās banānu ražotājas. Un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai attiecīgās klauzulas tiktu īstenots un lai būtu uh, atklātība un caurskatāmība. Te es pievienojos Mato kungam. Viņš uh, nāk no Kanārijas salām un lieliski pārzina situāciju, un nav pieļaujami tas, ka uh, komisijai ir iknedēļas informācija par situācijas attīstību, bet mēs parlaments tiekam informēti tikai novēlot un par vēlu jo, ja importa apjomi palielinās, tad ir jāizteno nepieciešamie pasākumi saulēcīgi un nevis eh, tad, kad ir par vēlu, jo nevajadzētu aizmirst, ka ir ļoti daudz ģimenes, kas eh, cenšas izdzīvot pateicoties eh, tieši banānu ražošanai. Tāpēc es domāju, ka tā kā mēs grasāmies parakstīt līgumu ar Ekvadoru, es, protams, arī atbalstu šī līguma parakstīšanu, ir svarīgi, lai mēs aizsargātu arī savu ražotāju intereses. Un tāpēc es aicinātu komisiju sagatavot ziņojumu par to, kādas varētu būt paredzamās sekas uh, šo banānu importam no Ekvadoras, ņemot vērā, ka tas ir viens no lielākajiem ražotājiem pasaulē un ka tas noteikti varētu ietekmēt daudzu ģimeņu dzīvi Eiropas Savienībā jo īpaši tajos reģionos, kuros bezdarba līmenis ir eh, ļoti augsts, piemēram, 30% Kanādijas salās. Nu, man negribētos, lai bezdarbs palielinās kaut vai tikai par 1% šajos eh, reģionos. Parlamentam ir nepieciešama piekļuva informācijai, un šī informācija ir jāsniedz saulēcīgi un regulāri, un tāpēc es aicinātu komisiju veikt šādu pētījumu, uh, lai uzzinātu, ko šis līgums nodarīs Eiropas Savienībai. Paldies, un tagad, Lēsis kungs. Paldies, priekšsēdētā. Ir skaidrs, ka, um, ja mēs nerīkosimies, tas atstās um, nopietnas sekas uz Eiropas ražotājiem, un šis automātiskais mehānisms, uh, sliekšņa mehānisms ir paredzēts, es nesaprotu, kāpēc eh, komisija nerīkojas. Mums Eiropas parlamentā ir jārīkojas un mums ir jāpieprasa no komisijas skaidra un saulēcīga informācija par importu apjomiem no minētajiem reģioniem. Un mums ir jānodrošina tas, lai aizsardzības pasākumi tiktu izmantot un īstenot, un kas ir pats svarīgākais, uh, Mums ir nepieciešama strikta un precīza likuma e, interpretācija. Un tagad mēs zinām, ka šādas likuma normas pastāv. Mums ir, ir jāizvērtē, vai uh, sliekšņa apjomi ir sasniegti, vai attiecīgie mehānismi ir tikuši izmantoti, un informācija jā, jāsniedz saulēcīgi, lai mēs varētu rēģēt uz e, mainīgo situāciju. Paldies! Lielas paldies! Nu, tagad vārds atkal komisijai, jūs dzirdējāt diezgan daudz kritisku balsu. Kāda ir jūsu atbildes reakcija? Liels paldies! Jā, protams, bija ļoti vērtīgi uzklausīt šīs e, balsis. Daži aspekti pārdomām varbūt atgriezīsimies nedaudz pagātnē. Aizsardzības mehānisms ir specifisks instruments, kur mēs um, esam sagatavojuši pārējais posmā šajā līgumā. Varbūt man būtu jāpaskaidro, uh, kas ir šis mehānisms un kas, un kas ar to netiek saprast. Tātad tas ir noteikumu uh, kopums, ar kur tiek noteikts sliekšņa apjoms, uh, pēc kuras sasniegšanas komisijai tik tiešām ir jāapsver iespēja īstenot pasākums, bet tā nav importa kvota. Daži atsaucās uz kvotām, bet kvota ir pavisam cits instruments, kas ir paredzēts tirzniecības nolīgumos. Un kvotas gadījumā runa ir par preferenciāliem eh, importa uh, preferenciālajām importu nodavām, bet tas nav tas pats princips, eh, par kuru ir runa šī gadījumā. Runa ir par aizsardzības mehānismu. Pirmais elements ir rūpīgi sekot, vai tiek ietekmēts tirgus vai nepieciešams stabilizēt tirgu, jo par to ir runa tātad izmantojot stabilizācijas mehānismu. Uh, Un mēs skaidrojām, ka tirgus uzraudzības uh, veikšanas laikā mēs secinājām, ka nav sagaidāms, sagaidāms negatīvas sekas uh, pēc importa no Peru. Tāpēc arī mēs nolēmām, ka nerīkosimies. Tas nekādā veidā neietekmē to, ka uh, cita veida analīzes rezultāti varētu uh, parādīties, izvērtējot uh, situāciju attiecībā uz citiem partneriem un cit, importu no citām valstīm. Tātad, kas attiecas uz informācijas apjomu, tad lūdzu ņemiet vairāk informāciju, kur mēs izmantojam komisijā, ir publiski pieejama. Mēs ar prieku to varam jums arī sniegt uh, taksu ģenerāla direktorāts, kas ir galvenais, kas sagatavo šo te publiski uh, pieejamo informāciju. Mēs sakojam uh, notikuma attīstībai banānu tirgu sākot no gada sākuma un var sagaidīt, ka gada laikā kopējais importa apjoms iespējams sasniegs sliekšņa apjoms. Mēs arī sakojam cēnu attīstībai un 2014. gadā cenas paliks stabils. Tātad noslēgumā var teikt, ka mēs noteikti turpināsim īstenot uh, nolīgumu. Tā kā tas ir paredzēts, un mēs ar prieku atgriezīsimies šeit komitejā, lai uh, skaidrot jums un informēt jūs tālāk. Paldies! Lielas paldies! Bet es domāju, ka jūs saprotat to, ka ir pārprasta parlamenta loma. Runa nav par um, tikai uh, situācijas analīzi, runa ir par koplēmumu procedūras uh, dalībnieku un nepietiek ar to, ka jūs norādat uz interneta lapu, kurā ir izlasām šāda informācija. Nu, mēs varbūt vēlāk runāsim ar Ceciliju Malmstrēm un arī e, runāsim par komunikāciju e, šajā gadījumā. Es domāju, ka nākotnē mums varbūt varētu būt dialogs e, pirms tiek pieņemts lēmums no jūsu puses par dažādiem pasākumiem, kas varbūt nav pilnīgi saskaņā ar aizsardzības pasākumiem. Paldies. Gracias, presidente, porque eh, lo ha dicho muy claro. Yo le agradezco. Jā, paldies, priekšstādētāji. Jūs pateicāt pavisam skaidri. Paldies, ka izraudzījāties šādu pieeju, bet uh, vēl bez šī brīdinājuma, kur jūs izteicāt komisijai, ir jāsaprot, ka klauzulā ir teikts uh, pavisam skaidri, ka komisijai ir jāaptur. Uh, Un komisijai ir jāpamato savus lēmumus. Tātad nepietiek ar to, ka komisija paziņo tikai, ka cenas palika nemainīgas. Es aicinātu uh, komisijas pārstāvis doties uz manas pārstāvēto reģionu, Kanārijas salām, un pārliecināties, piemēram, Palmā, vai uh, tas ir atstājis un nav atstājis sēkas. Es jau teicu, es nekad neesmu bijis pret šo vienošanos, bet mēs vēlamies, lai vienošanās tiktu īstenot pienācīgi. To teica arī kolēģi, un es viņiem par to pateicos. Mums ir jārespektē, jāpanāk tas, ka Eiropas parlaments tiek respektēts, jo arī Eiropas parlamentam ir jāpiedalās kopējām procedūrā. Paldies! Paldies! Es domāju, ka šis jautājums ir pilnīgi skaidrs, un mēs eh, mēģināsim uzlabot attiecības eh, komisijas un parlamentu starpā šajā jautājumā. Liels paldies visiem! Un tagad pievērsīsimies nākamajam punktam eh, darba kārtībā 12. un 13. punkts protokols ar ko groza Marākešas līgumu par Pasaules tirsniecības organizācijas izveidošanu. Es domāju, ka ik viens zina, ka šajā gadījumā ir runa par 20, 30 iesaistījām, iesaistītām pusēm un līdz pat 40 dokumentiem, tātad ir ārkārtīgi svarīgi panākt uzlabojums šajā jautājumā. Un tas varētu būt viens, eh, viens no sasniegumiem PTO pēdējā gada laikā. Un es ceru, ka mums izdosies uh, uzsākt rīcību šajā jomā. Tiklīdz, kas parīkums būs sagatavojis savus dokumentus, es došu viņam vārdu, jo viņš pārstāv mūsu referentu Zalbas kungu. Un viņš mūs iepazīstinās ar referents viedokli. Lūdzu, vārds tev, Danielis. Cienījamie kolēģi, ci... Pablo Salba nevarēja ierasties uz šādienas sanāksmi, tāpēc viņš uh, aicināja mani nolasīt uh, viņu paredzēto uzstāšanos. No Zalbs kungs priecājas par iznākumu, kāds ir panāks Pasaules tirdzniecības organizācijas eh, ministru sanāksmē 2013. gadā, kad eh, tika panākta vienošanās eh, PTO dalībnieku starpā par tirdzniecības atvieglošanas nolīgumu. Tas ir viens no svarīgākajiem nolīgumiem kopš PTO izveidošanas. Zalbs kungs atzīst, ka šī līguma īstenošana dos iegūmus, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmēm, jo īpaši e, tas samazinās neskaidrību attiecībā uz piekļuvu tirgumu un izmaksas, e, kādas ir tirzniecībai, samazināsies par apmēram 10 līdz 15 procentiem saskaņā ar PTO aplēsēm. Tātad piekļuvu jaunām tirgiem e, un samazināsies administratīvais sloks Referents pilnībā atbalsta komisijas iniciatīvu par uh, tiem noteikumiem, kas paredz sniegt uh, tehnisko palīdzību. Runa ir par 400 uh, miljoniem eiro, kas tiks izmantot, lai īstenotu projekts, lai uzlabotu muitas sistēmu vismazāk attīstītajās valstīs. Saldas kungs vēlas uzsvērt tomēr, ka šis finansējums ir jākoordinē un jāsaskaņo ar finansējumu, kas tiek saņemts no citiem starptautiskajiem donoriem, kā piemēram eh, Pasaules banka un citi. Ir jāizvairās no dublēšanās un pārliekas birokrātijas, jo īpaši valstīm, kas piesakās uz šīs palīdzības saņemšanu. Salpskungs aicina arī īstenot ciešu sadarbību ar specializētām organizācijām, kā piemēram Pasaules muitas organizācija, kas var sniegt ievērojama e, ekspertīzi e, katrā atsevišķā gadījumā. Viņš arī uzsver to, cik svarīga loma ir Eiropas Savienības delegācijām visā pasaulē, kas var strādāt ar mazāk attīstītajām valstīm un uz vietas, un aicina e, pēc iespējas vairāk iesaistīt šīs delegācijas, tad, kad ir runa par tehniskās palīdzības sniegšanu. Šķiet, ka lielākajās jaunatīstības valstīs Ķīnā, Indijā un Brazīlijā netiek lūgts sniegt te tehnisko eh, palīdzību, jo palīdzība ir jāsniedz, un tas, protams, ir apsveicam, jo palīdzība ir jāsniedz mazākajām valstīm, kam tā ir nepieciešama visvairāk. Un viņš aicina PTO dalībniekus darīt visu iespējamo, lai vienošanās stātos spēkā pēc iespējas ātrāk un pirms uh, nākamās um, ministru konferences decembrī. Tie būtu komentāri no referenta puses, un mēs ar eh, prieku sagaidām debatas. Paldies! Liels paldies, un tagad vārds ēnu referentiem. Grazie, prezidente. <clears throat> Brevemente, perché molto, molto... Paldies, priekšsēdājs. Izteikšos pavisam īsi, jo daudz, kas jau tika izteikts. Daudz ko jau ir pateicis pats referents, ir jāatgādina, ka runa ir par daudzpusēju līgumu, kas ticis noslēgts Pasaules tirsniecības organizācijā. Uh, jau uh, 95. gadā un ir četras dalībā parakstītājs, kas jau ir ratificējuši šo līgumu - Maurīcija, Hongkonga, ASV, Ķīna un Brazīlija - ir paziņojušas, ka lielākā daļa šo noteikumu stājas spēkā A kategorijā. Kā jūs zināt, šī vienošanās ir ļoti labi sagatavot, tā ir elastīga un tajā ir ņemta vērā situācijas attīstība katrā no minētajām valstīm. Uh, Katra valsts var uh, definēt savus pasākumus trijās kategorijās. A kategorijā, kurā būs pasākumi, kas var stāties spēkā nekavējoties tik līdz uh, vienošanās ir stājusies spēkā. B kategorija, kurā, kurā pasākums stāsies spēkā tikai pēc zinām laika. Un C kategorija, kurā ir nepieciešama tehniska palīdzība un ir paredzēts diezgan ievērojams finansējums, kuru uh, piešķir Eiropas Savienība 400 mm, miljonu eiro, kas ir jāizmanto pie, piecu turpmāko gadu laikā, lai atbalstītu šī līguma stāšanos spēkā visās uh, dalībvalstīs un ar attiecīgi atbalstu tiem, kuriem ir vislielākās grūtības īstenot šos pasākumus. Ir pasākumi, kas paredzēti vismazāk attīstītajām valstīm un jaunatīstības valstīm, un referents jau atgādināja, ka ir nepieciešams uh, samazināt izmaksas par 10 līdz 15 procentiem, neatkarīgi no tā, vai runa ir par jaunatīstības valstīm vai attīstības valstīm. Arī ietekmi uz MVU. MVU mm, noteikti ir tie uzņēmumi, kas arī cieši no birokrātijas un uh, finanšu sloga, kas ir tieši saistīta arī ar šo problemātiku. Un visbeidzot, jāatgādina arī, ka e, šeit ir arī svarīgi noteikumi, kas nav saistoši. Izmantojot, piemēram, elektroniskos maksāšanas līdzekļus, lai veiktu darījumus eksporta e, un e, importa operācijās, un tas ir arī ļoti svarīgs līdzeklis, lai mazinātu korupciju. Uh, Uh, padarīt procedūras, dokumentus pieejamus par uh, preču importu, eksportu un tranzītu. Kā arī šis single window, kas uh, ļauj arī importētēm izmantot vienu šo vietu, kur arī saņemt nepieciešamos dokumentus. Tātad noteikuma mērķis ir veicināt vienkāršošanu, caurspīdīgumu, uh, pātrināt arī birokrātiskās procedūras. Šie ir uh, priekšnoteikumi, lai veicinātu drošāku, brīvāku starptautisko izniecību. Es nedomāju, ka šis fails būs īpaši pretrunīgs. Esmu gatavs sadarboties šeit ar referentu, citiem ēnu referentiem, lai varētu uzlabot šo atzinumu un lai arī parlaments izstrādātu rezolūciju, kas būtu ļoti svarīgs mūdinājums un stimuls, lai Eiropas Savienība uh, arī izlēmīgāk varētu strādāt pie daudzpusēju nolīgumu un noslēgšanas, kāds ir paredzēts Doha programmā. Paldies! Thanks a lot and no further share. Pa paldies, referenti vairs nav zālē. Vārds Gepatik kungam no komisijas, no tīdzības ģenerāla direktorāta. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu daudz vairs nekas nav piebilstams pēc ļoti izsmeļošajām prezentācijām, komentāriem, ko sniedza nu, referenti un arī referents. Tiešām tas ir iedrošinoši komisijai, ka parlamentā ir visai liels atbalsts šai iniciatīvai. Mūsu Eiropas Savienības, mē, eh, mums Eiropas Savienībai kā mērķim būtu jānosaka šo nolīgumu ratifikācija Eiropas Savienībā līdz PTO ministru konferences, kas notiks Nairobi um, decembra vidū šogad. Ja mums tas izdosies, tad arī eh, citas dalība valstis eh, rīkosies tāpat, un iespējams, ka arī mēs sasniegsim tātad eh, 108 valstu ratifikāciju, kas ir nepieciešama, lai šo visu īstenotu. Tad cik tālu esam tagad tikuši, kā norādīja and referents, ir dalība valsts, kas ir jau ziņojušas, ka tas esmu kat kategoriju, A kategorijas noteikumiem, tātad 59 valstis par to ir zinoju, ziņojušas. Tātad šie procesi šajās valstīs ir īstenot, līdz ar to sagaidām, kā jau arī politiskajā līmenī tiek īstenot ratifikācija, ja mēs vēl papildinām uh, ar 28 valstīm, tātad Eiropas Savienības dalību valstīm, uh, kuras ratificējušos nolīgumus, tad arī citu citi uh, locekļi, citas dalībvalsts arī ir jau norādījušas, ka tas darīs visu iespējamo, lai veiktu ratifikā līdz, līdz decembrim. Redzam, ka tad pavisam drīz arī tad uh, šis stāsies spēkā. Kā to norādīja referents, un tas ir ļoti būtiski, tehniskā palīdzība. Tas ir kas tāds, pie kā uh, DigiTrade un DigiDevco strādā ciešā sadarbībā, lai sasniegtu divus mērķus. Pirmkārt, lai nodrošinātu to, ka tad, kad ir nepieciešama palīdzība šo nolīgumu īstenošanā, jo īpaši mazāk attīstītajās, mazāk aizsargātajās ekonomikās uh, ir jāatrod nepieciešamie līdzekļi, gan izmantojot reģionālās, gan nacionālās programmas. Tātad, um, Eh, komisārs de Gūgts jau ir paredzējis šeit 100 miljonus, bet papildus tam Eiropas Savienība arī, um, arī veiks iemaksas Pasaules banka, PTO, lai sasniegtu šo mērķi, iespējams arī, ka nāksim klajā arī ar privātām iniciatīvām, lai varētu atbalstīt un iesaistīt privāto sektoru. Šī koordinācija būs ļoti būtiska un arī koordinācija valstīs, nu, darīs eh, visu, lai tas tā arī notiktu. Tātad, ja notiek eh, nolīguma ratifikācija, nolīguma stājas spēkā nākamgad, ja mēs nodrošinām tehnisko atbalstu, tad, nu, divi mēs varam būt pavisam drīz, pēc dažiem gadiem, arī eh, mēs būsim tādā situācijā, ka redzēsim, ka tiešām muitas tiek modernizētas daudz viet pasaulē, un arī šis muitu process būs daudz efektīvāks. Jo īpaši mazajās ekonomikās, kur PTO arī aprēķinājas izmaksu samazinājumu līdz pat 15 vai pat vairāk uh, procentiem. Paldies, priekšsēdē. Thanks a lot. So we will Paldies. Turpināsim strādāt pie šī faila. Apzināmies, cik labi tas būtu, ja mēs noslēgtu darbu pie šī faila ātri. Tad arī e, referenta e, ziņojuma projekts būs pieejams 15. un 16. jūnijā, grozījuma iesniegšanas termiņš 19. jūnijas un pēdējā e, sanāksme pirms vasaras brīvdienām 13. un 14. jūlijā mēs balsosim par šo ziņojumu. Liels jums paldies! Te Tagad es sveicu mūsu jauno komitejas eh, deputātu, tad ko kunga no Somijas. Viņš eh, tātad ir Olī Rēna vietā, viņ, kurš atgriezās eh, Somijā, Somijas politikā iestājams kā ministrs. Varbūt jūs varat sniegt mums kādu informāciju par šo. Un, protams, sveicam jūs mūsu komitejām. Jā, labdien! Es eh, jau desmit eh, gadus strādāju Eiropas parlamentā, bet pēdējo desmit mēnešu laikā es biju Somijā. Olī, jūs zinat, vēlēšanā saņēma vairāk balsis nekā es, līdz ar to es biju aizstājies. Trīs nedēļas atpakaļ notika Somijā vēlēšanā, vēlēšanas, kur uzvarēja mana partija. Jā, izskatās, ka Rēna kungam ir eh, labas iespējas kļūt par ministru. Redzēsim. Varbūt tas ir tuvāko divu nedēļu jautājums. Uh, Lai nu kā jūtos labi, esmu atgriezies Eiropas parlamentā, strādā ITRE un arī citās komitejās šos desmit gadus, kad dzīvu, kad strādāju Eiropas parlamentā, esmu nepacietības pilns turpināt strādāt šeit. Nu ko, mums te nedaudz laika. A break for coffee break. So the commissioner of... Uh... Kafijas pauze. Četru 4.30 būs komisāre, varbūt tad tiekamies 4.20. Jā, 20 past 4. 16.20. Tiekamies zālē. Maybe Mr. Garzotti could tell us a little bit more how is it? What? Why?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

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte. Godāmie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim darbu. Mums tagad ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar komisāri Mālstrēmu. Mums eh, ir jāapspriežas par diviem darba kārtības punktiem. Pirmais mums vajadzētu īsi paskatīties uz tuvākā gada darbu par struktūrēto dialogu. Sākumā Māpsēm kundze eh, mums mazliet par to pastāstīs, un pēc tam mēs runāsim par investoru aizsardzības instrumentiem un par tālāku attīstību šajos jautājumos. Māmstrēms kundze tātad mums pastāstīs par to, kas jau ir padarīts, pastāstīs uh, arī par savu vērtējumu par šiem notikumiem, un pēc tam referenti un āna referenti varēs izteikties par TTIP, un došu vārdu arī citiem kolēģiem. Mums ir paredzēta apmēram stunda, varbūt mazliet vairāk šai viedokļu apmaiņai, taču tas nenozīmē, ka jums vajadzētu izplūst uh, savos, uh, savās uzrunās. Mēģiniet būt pēc iespējas precīzāki. Tas būtu viss no manas puses. Lūdzu, Malmstrēms kundziems vārds. Paldies, priekšādātāji, tāmas un kungi, man ir liels prieks uh, būt šeit. Šī ir jau um, trešā reize, kad man ir tas gods ar jums tikties, lai apspriestos par ļoti svarīgiem jautājumiem. Biju šeit arī decembrī, tad, kad tika nozīmēta par tirzniecības komisāru, mēs runājām par tirzniecības darba kārtību. Uh, martā mēs galvenokārt runājām par investoru aizsardzību, un man bija iespēja arī piedalīties jūsu uzklausīšanā par TTIP priekšrocībām. Šodien atkal esmu pie jums ieradusies, un man par to ir liels prieks. Es ceru, ka šī sadarbība turpināsies. Galvenais jautājums, kā priekšētētājs norādīja, ir investoru aizsardzība. Taču vispirms es gribētu jūs struktūrota dialogu veidā informēt par trīs citām jomām, kur komisija gribētu dzirdēt jūsu viedokļus un nodrošināt tālāku sadarbību. Tātad īsi pievērsīšos šim jautājumam pirms runāšu par galveno šīs dienas tematu. Komisija pašlaik strādā pie vispārējās tirniecības stratēģijas aktualizēšanas. Mēs vēlamies, lai šī politika tiktu piemērota pārmaiņām pasaulē. Mēs gribam noteikt savas prioritātes gan uz divpusējām, gan daudzpusējām attīstībām, attiecībām, un mēs gribētu arī paskatīties uz tematiem, kā mēs varētu sasaistīt ekonomisko izaugsmu un attīstību ar investīcijām un vēlamies paskatīties arī uz tirdzniecību kā ļoti nozīmīgu ārlietu politikas rīku. Tātad mēs vēlamies redzēt, kāda ir glo globālās politikas vide un kādas ir galvenās prioritātes. Eh, septembrī rudenī mēs nāksim klajā ar paziņojumu, un es ceru, ka jau pirms vasaras atvaļinājuma mums būs iespēja apspriesties ar jums par šiem jautājumiem, lai mēs varētu ņemt vērā jūsu domas, izplatot šo paziņojumu. Uh, Pašlaik mēs pārskatām arī savu priekšlikumu par starptautisko valsts iepirkumu instrumentu. Es zinu, ka deputāti šeit parlamentā ir sākuši par to diskutēt, eh, jo īpaši ir runa par sākotnējo pieju. Daži uztraucas par decentralizēto pieju, kur eh, daudzām eh, valstīm būtu iespēja bloķēt tenderus, kas nāk no mm, ārpus Eiropas. Citi savukārt uztraucas par šīs procedūras birokrātiskumu. Uh, Mēs uzskatām, ka šai procedūrai ir sevi labumi. Eiropas kopējais tirgus vēl ir vien daudz atvērtāks nekā pārējā pasaule, un šis instruments radītu spēcīgākus stimulus, lai mūsu partneri to visu ņemtu vērā. Pašlaik mēs strādājam pie grozītā priekšlikuma, un es ceru, ka pavisam drīz mēs varēsim to jums iesniegt, un mēs varēsim virzīties uz priekšu. Treškārt mēs arī turpinām pārskatīt eh, eksporta uh, kontrolas attiecībā uz divējādā pielietojuma precēm. Pēdējais solis šajā procesā ir izvērtējums par ekonomisko, sociālo un vides ietekmi eh, šiem, um, šīm alternatīvām, par ko tika paziņots pagājušā gada paziņojumā. Mēs gribam uzsākt publiskās konsultācijas gada vidū. Tas nozīmē, ka tas notiks pēc dažām nedēļām vai mēnešiem. Uh, vēlamies pabeigt ietekmes izvērtējumu līdz gada beigām. Tas ļautu mums sagatavot priekšlikumu nākamā gada sākumā. Vienlaicīgi mēs arī sazinamies ar padomi un ar jums, lai pilnībā izprastu atšķirīgās perspektīvas. Tad eh, tagad priekšādātājs gribētu mazliet ilgāk parunāt par nākamo punktu, par investīcijām eh, transatlantiskajā tirniecības un investīciju partnerībā. Pirms septiņām nedēļām biju šeit, lai prezentētu savas pirmās domas par to, kā mums rīkoties. Mums bija ļoti konstruktīvas diskusijas, un jūs mani aicinājāt salikt šeit iekšā vairāk detaļu, to vairāk precizēt. Komisijā tas tagad ir izdarīts, un es Ceru, ka esat saņēmuši šo konceptuālo dokumentu, kas jums tika nosūtīts. Tas tika nosūtīts arī dalību valstīm šīs nedēļas sākumā. Idejas balstās uz uh, publiskajām konsultācijām, arī uz mūsu sarunām 18. Uh, martā. Mēs ņēmām vērā arī darbu, kas tiek veikts jūsu komitejā un citās komitejās. Mēs tikāmies arī ar dalību valsts pārstāvjiem, mums bija arī dialogs ar pilsonisko sabiedrību, ekspertu grupām tā tālāk. Uh, Tas nozīmē, ka šis uh, smagais darbs mums ir ļāvis uh, iet uz priekšu. Mēs esam sagatavojuši detalizētus priekšlikumus, esam tos labi pārdomājuši, un es mēģināšu nākt klajā arī ar atbildēm uz jautājumiem, ko jūs uzdevāt. Šīs atbildes ir iekļautas dokumentā, kas jums ir iesniegts. Galvenokārt tas saistās ar divām lietām. Te ir runa par jaunu pieeju. Investīciju aizsardzības vērtība un 1400 Eiropas vienošanās, kas jau pastāv tāpat arī reāla nepieciešamība nodrošināt eh, reāls reformas, stiprinot pašreizējo sistēmu. Un tāpat arī ir jāņem vērā ļoti būtiskais progress, ko esam panākuši mūsu nolīgumos ar Kanādu un Singapūru. Un šeit ir paredzēti četri virzieni, kā virzīties uz priekšu, lai atrisinātu problēmas, kas ir radušās strīdu risināšanā. Tātad mēs cenšamies izveidot jaunu, modernu investīciju arbitrāžas sistēmu gribētu tagad iesniegt, mm, sniegt kopsavilkumu par šiem priekšlikumiem. Mēs vēlamies izvairīties no jebkādām neskaidrībām attiecībā uz suverēnu valstu varu nodrošināt regulējumu. Iepriekšējos nolīkumos attiecībā uz investīciju aizsardzību mēs esam vairāk tātad aizmirsuši par valstu uh, tiesībām regulēt savus pilsoņus. Tagad tas mainīsies. Uh, Mēs uzskatām, ka šeit pastāv arī tāda negodīga saikne starp tiesnešiem, abiem arbitriem un strīdā iesaistītajām pusēm. Mēs to tagad vairāk pārveidosim, lai tas līdzinātos reālām tiesām, un te ir runa par startautisko investīciju tiesu, bet, protams, šāda tiesa izveida prasīs laiku, un mums vajadzētu sākt ar divpusējiem līgumiem, un pēc tam arī ar TTIP, un pēc tam pārņemt visos citos nolīgumos. Šie arbitri tiks ņemti no iepriekš izvērtēta saraksta, ko pārbaudīs gan ASV, gan ES. Un tāpat e, būs e, jānosaka kvalifikācija šiem arbitriem, kas būs tādā pašā līmenī kā tiesnešiem. Mums vajadzēs arī e, tikt galā ar trūkumiem, proti pašlaik šajā mehānismā nav apelācijas iespēju. Šeit būs jāparedz apelācijas mehānisms, kas būs daļa no pastāvīgas tiesas. Mēs uh, Sākot ar TTIP, gribam iekļaut divpusēju apelāciju procesu visos mūsu nolīgumos. Un mēs skatām arī attiecības ar e, valstu tiesām, lai izvairītos no tā, ka uzņēmumi var iegūt kompensāciju divreiz un iesniegt paralēlas prasības. Ar šiem reformu priekšlikumiem mūsu nolūks ir sagatavot uh, padziļinātu reformu šai sistēmai un izveidot investīciju aizsardzības un arbitrāžas sistēmu, kas būtu piemērota nākotnē. Uh, Te nav runa par kosmētiskiem labojumiem, te ir runa par investīciju arbitrāžas reformu. Un mums vajadzētu arī kliedēt skepsi par to, kas ir noticis agrāk. Es domāju, ka tas atbilst arī parlamentā veiktajam darbam esmu mm, izlasījusi, dzirdējusi un uzklausījusi daudz priekšlikumus, kas nāk no jūsu komitejas un arī no citām komitejām attiecībā uz turpmāko TTIP ziņojumu un rezolūciju. Konstitucionālo lietu komiteja aicina izveidot šādu pastāvīgu tiesu un arbitru sistēmu, tieši kā mēs iesakām. Uh, investī, um, nodarbinātības un pārējās komitejas vēlas lielāku skaidrību par tiesībām regulēt. Juridiskā komiteja vēlas panākt, lai arbitrāža neaizstāja valsts tiesas, kas jau efektīvi darbojas. Lauksaimniecības komiteja vēlas tādu sistēmu, kas negrauc suverēnās tiesības, bet nodrošinātu investoriem iespēju iesniegt prasības. Un pilsoņu brīvību komiteja vēlas, lai lēmumi par pamatiesībām tiktu pieņemti parastās tiesās. Daudzas dalībvalstis ir paudušas līdzīgas pašas un vēlmes. Komisija piekrīt šīm idejām, un tas liek man cerēt, ka mēs varēsim rast uh, kopīgu valodu. Vienīgais, ka, kam mēs nepiekrītam, ir tas, ka investīcija arbitrāža vispār būtu jāņem ārā no to TTIP. Un šeit ir trīs iemesli. Pirmkārtām, ASV ir funkcionējoša demokrātija, kas balstās uz tiesiskas valsts principiem, taču tas nenozīmē, ka investoriem nav riska. Uh, Eh, tiesām nevajag ievērot eh, tās saistības, ko ASV uzņemas starptautiskā mērogā, un arī ASV neievēro šīs starptautiskās saistības. ASV ir visvairāk lietu PTO. Nevienai citai PTO dalībniecei nav tik daudz lietu. Kanāda un drīz arī Japāna un Ķīna paredzēs eh, šādu drošības tīklu ar efektīvu investīciju aizsardzību ar ASV, kāpēc Eiropas Savienība neko tādu nedarītu. Uh, un eh, šāda strīdu risināšana, diemžēl, neatrisina visas problēmas. Ir jānodrošina sistēmiska ietekme, un tas nozīmē, ka mēs nevaram atrisināt eh, vislielākās problēmas. Te ir runa par tādiem um, parastiem strīdiem, ko iesniedz mazi un vidēji uzņēmumi. Nevienmēr tieši multinacionālai uzņēmumi uh, iestājas par investīciju aizsardzību. Uh, OECD pētījums rāda, ka 82% no lietām nāk no maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tur ir uh, runa par uzņēmumiem no 200 līdz uh, eh, 1000 darbiniekiem. Tikai 8 lietas ir iesnieguši multinacionāli uzņēmumi. Un pēdējais, ja mēs iekļausim ISDS eh, TTIP nolīkumā, mēs nevarēsim pārveidot šo uh, sistēmu Mums jau ir bijuši 1400 divpusēji nolīgumi Eiropas Savienībā. Tie pastāv, tie turpinās eksistēt, un šeit mums ir iespēja uh, nodrošināt reformas. Divas lielākās ekonomikas uh, pasaulē katru uh, dienu neapspriedīs šādus komplicētus tirdzniecības nolīgumus. Mums vajadzētu turpināt strādāt, vajadzētu iekļaut šādus mehānismus gan TTIP, gan visos turpmākajos tirdzniecības nolīgumos. Priekšēdētāji, jūs tagad esat iepazinušies ar šo dokumentu, rīt padomē tirdzniecības ministrē par to spriedīs, un uh, mēs uzklausīsim eh, gan jūsu ieguldījumu, gan arī to, kas ir sakāms ministriem. Tas, kas jums te ir priekšā, nav juridisks teksts, un mēs to darījām speciāli, jo mēs vēlējāmies dzirdēt jūsu viedokli, pirms mēs uzsāksim jaunu posmu un sāksim gatavot juridisku priekšlikumu. Tad skaidrs, ka mēs tiksimies un diskutēsim vēl. Esmu ieradusies, lai uzklausītu jūsu idejas. Ceru, ka mēs varēsim vienoties par efektīvāku un sistemātiskāku sistēmu, kas vairāk atbildīs um, Eiropas pilsoņu paustajām bažām. To mēs varēsim izdarīt, ja mēs sadarbosimies. Tas arī būtu viss priekšādātāji. Esmu gatava uzklausīt visus jūsu komentārus un arī mēģināt atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies par uzmanību. Lots. Commissioner. Paldies, komisārei. Jā. Statement. So, dear colleagues. Cienījamie kolēģi, turpināsim diskusijas. Šobrīd ir pieteikušies apmēram 20 deputāti. Vispirms eh, referenti, ānu referenti un tad pārējie kolēģi un kolēģis kas varēs izteikt savus komentārus un uzdot jautājumus. Mm. Nu, es esmu sagadīšanās kārtā referents, un tāpēc arī sākšu. Komisārs Kunze, vispirms es domāju, ka šis tik tiešām ir pareizais solis pareizajā virzienā. Jā, protams, ir ļoti daudz bāžu, kas mums ir jākliedē, un mums ir nepieciešams produktīvas diskusijas, un ir pilnīgi skaidrs, ka tik tiešām eh, vecā pieeja, tā vairs nav nekādas nākotnes. Es eh, saņēmu dokumentu jau pirmdienas vakarā un varēju ar to pienācīgi iepazīties, un tagad uh, vēlos izteikties par dažiem punktiem. Vispirms, man šķiet apsveicami tas, ka šīs te rights to regulate ir ārkārtīgi skaidri uh, formulēts, un tas vairs nav um, nu, pierakstīts tādā slēptā veidā. Bet tagad tas uh, ir paredzēts regulatīvā uh, Um, šī regulatīvā dokumenta pamatā. Un Eiropas parlaments jau 2011. gadā to pavisam skaidri bija pateicis savā rezolūcijā un ir ļoti apsveicami tas, ka tā tagad ir kļūst mūsu oficiālā nostāja. Manuprāt, apsveicami e, ir arī, ka nav paredzēts tātad iejaukties valstu investīciju jautājumā. Tālāk es neesmu pārliecināts, ka aptvērums um, šī, šai te godīgai attieksmē ir pienācīgi izklāstīts. Jāsaka, ka iepriekš mēs daudz runājam par to, kādas varētu būt uh, um, leģitīms gaidas attiecībā uz šo te, uh, godīgu attieksmi, bet es domāju, te mums vajadzētu uh, precīzāk definēt aptvērumu, lai mēs neietu pārāk atšķirīgos virzienos. Tātad leģitīmās gaidas investīcijām ir skaidri jādefinē, lai viņi jau iepriekš zinātu, uh, nu, kādā procesā viņi iesaistās. Es domāju, ka ir jāpanāk vienošanās arī ar partneriem. CETA tā ir paredzēta kā eksposta iespēja, bet es domāju, ka tas ir jāparedz un jāpaskaidro jau no paša sākuma, lai arī te nebūtu nekādu nevajadzīgu uh, grūtību. Tālāk, trešais punkts ir saistīts ar arbitriem. Man uh, šķiet apsveicam tas, ka Tagad mēs ejam eh, virsienā uz neatkarīgiem eh, tiesnešiem, bet eh, ne tikai tas. Es domāju, ka tas arī ir viens no punktiem, par kuriem būtu jārunā. Daudzās dalībvalstīs um, bieži vien um, tiem ir jābūt tiesnešiem un nevis uh, privātiem arbitriem. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi izšķirīgs jautājums, kurā mums vēl būtu jāpaceļina diskusijas. Ceturtais, kas manuprāt ir pozitīvi, nu, jūs vēl raugāties tik kritiski uz mani. Jā, jautājums par pārskatīšanas iespējām, ja CETA gadījumā tas tā ir tikai kā opcija, kas ir tikai aptuveni formulēta, bet eh, te ir paredzēts eh, līguma pārskatīšanas iespējas. Tātad mums ir šāds eh, te iespējas pārskatīt arī no satura viedokļa. Es domāju, ka tas ir pareizi un arī šis punkts būtu jāstiprina. Piektais komisārs kundze, nu jāsaka, tajā, um, šajā punktā es um, neesmu tik apmierināts ar rezultātu. Proti, kā šī sistēma sasauksies ar nacionālajām tiesību sistēmām. Divas opcijas. Mums ir jāizvēlas vainu vainu, vai arī jūs sakat um, vispirms Mēs uh, izmantojam nacionālo likumdošanu, izsmeļam tātad šeit iespējas un tad tālāk mēs ejam starptautiskajām tiesām. Es vēlētos zināt, uh, eh, kur sistēma tad galu galā ir pareizā. Protams, ka mums ir zināmas tiesību tradīcijas Eiropā, proti, ka vispirms ir jāizsmeļ uh, iespējas nacionālā līmenī un tikai tad mēs varam vērsties tiesā tātad Eiropas līmenī, Tātad es domāju, ka vispirms ir nepieciešama tā dēvētā nav return klauzula, jo, eh, ja kāds ir izraudzījies vienu ceļu un redz, ka tas nav iespējams, tad viņš var izmantot it kā otru ceļu. Nu, tik tālu es domāju, ka te vēl ir nepieciešams vairāk precizēt šo punktu ir pilnīgi skaidrs, un līdz ar to es pietuvojos sastajam punktam. Mums ir nepieciešams nedaudz vairāk padomāt, un tas varbūt iet ārpus šī dokumenta jomas. Mums ir jānodrošina tas, lai um, ārvalstu investori nebūtu labākā situācijā nekā vietēji investori. Tātad, protams, ne sliktākā situācijā, bet no greater right clause. Šī klauzula, manuprāt, būtu e, jāieraksta. Un investoru gadījumā arī jāpadomā, vai šiem investoriem, kas e, vēlas izraudzīties šādu ceļu, vai viņiem vajadzētu arī īpašu atbildību. Proti, ja e, zināms tiesības tiek izmantots, tad ir jāuzņems arī attiecīga sociālā atbildība. Nu, tik tālu man šķiet, ka viss ir pareizais solis pareizajā virzienā. Es domāju, ka dažos punktos jums ir veicies diezgan labi, citos punktos mums vēl būtu jādiskutē. Noslēgumā es vēlos teikt, ka svarīgi, manuprāt, ir arī tas, ka šī uh, striktā nošķiršana uh, starp informātru uh, eh, apelācijas mehānismus eh, starptautisku šķīrēties ir pārāk liels. Varbūt mēs varētu tādā divpusējā nolīgumā likt pamatus eh, starptautiskai šķīrēji tiesai, kur tad varētu izmantot arī eh, citu valstu gadījumā. Tātad, lai mums te nebūtu tāda kā divi paralēli ceļi, bet tikai viens ceļš. Lielas paldies! Nu, tādi bija mani komentāri. Un tagad vārds kolēģiem. Jā, paldies. Es neizteikšos tik gāri kā referents, jo pretējā gadījumā mēs te pārlieku uh, novirzīsimies. Nu, uh, pavisam uh, sirsnīgs paldies par visu paveikto darbu un par labo gribu, kādu jūs izrādat, ierodoties uz diskusijām ar mums, pat ja mēs vienmēr neesam viensprātis. Es domāju, ka es nepiekrītu dažos punktos referentam, bet es domāju, ka tagad nevajadzētu arī detalizētāk par to runāt. Es gal galā vēlos uzdot jautājumus, kas drīzāk ir saistīti ar sistēmu. Pirmais punkts. Vispirms es uzskatu, ka absolūti nav nepieciešams tas, ka mēs kā parlaments eh, šeit diskutējam par detaļām. Es pieņemu, ka jums būs jāved sarunas ar ASV. Līdz ar to eh, man būtu jautājums, vai jau šobrīd ir norādes par to, ko amerikāņi par visām šīm debatēm domā. Proti, kādā virzienā viņi vēlētos vest šīs sarunas? Tas būtu pirmais jautājums. Otrais jautājums. Man šķiet eh, ļoti apsveicami tas, ka starptautiskās eh, eh, šķīrēja tiesas ideja ar tātad ideja par konkrētu tiesu ir apsveicama. Es domāju, ka tas ir otrais solis un tam ir nepieciešams zināms laiks un starplaikā. laikā Mums ir nepieciešams cita sistēma, ko mēs, protams, eh, varētu uzskatīt par tādu kā pārejas sistēmu. Kā to būtu jāieraksta TTIP, es nezinu. Es domāju, ka tas šobrīd nav jāizlemj. Mēs vienkārši varētu to paturēt prātā. Bet eh, visas šīs te eh, sarunas ir mm, šobrīd tikai vēl tāds ceļš, uz kur mēs, pa kur mēs ejam. Tas, ko es īsti nesaprotu, un to es saku pavisam atklāti, jo es neesmu juriste. Proti tas, eh, ko mēs izlemjam šeit, par ko tiek vēstas sarunas tētīp un par ko man eh, uh, tiek panākta vienošanās, kā tas sasauc ar uh, šiem te uh, 1400 divpusējiem nolīgumiem. Uh, tie automātiski ne, nebeigsies tikai tāpēc, ka mēs ar tētību tagad vienosimies par kaut ko citu. Tātad, kā jūs saskatāt te savstarpējo sakarību? Un vispēdot pēdējais punkts. Mums ir arī ceta sarunas. Vai jūs redzat uh, ciešu, uh, eh, tiešu saikni uh, ar to, ko jūs vēlaties panākt TTIP gadījumā, un tātad jau atkal kā tas sasaucās ar šo. Paldies! Liels paldies! ECR Emma nav ieradusies, ēnu referente. Vai kāds viņai aizstāja? Tad Marīke. Paldies priekšsēdētājiem, paldies komisāru. Es priecājos par to, ka ir vairākas iniciatīvas, kas ir izējas punkts konkrētām diskus, konkrētākām diskusijām par to, kā mēs varētu aiz, eh, izstrādāt turpmāko investīciju aizsardzības mehānismu. Es redzu, eh, ka te ir ļoti daudz bāžu arī, kas ir ņemts vērā no mūsu grupas puses. Ir pilnīgi eh, skaidrs, ka ISDS ir ļoti maz atbalsta, un es priecājos par to, ka jūs esat ņēmus vērā tos ieteikums, kas ir izskanējuši šī parlamenta komitejās. Es domāju, ka tas ir lielisks pamats, lai iesaistītu šajā procesā arī Eiropas parlam parlamentu, un tas ir svarīgi, lai virzītos uz priekšu. Vai jūs varētu uh, pateikt ko vairāk par to, kad eh, šīs detaļas būs izstrādāts, un arī atsaucoties uz kolēģis teikto, ko ASV par to domā? Vai jūs esat uzsākuši sarunas, jo uh, ir jāsaprot arī, ko viņi domā noteikti? Uh, šķiet, ka paralēli. Varbūt sociālās tirsniecības ministrs, varbūt padomi, varbūt Vācijas tirsniecības ministrs vienlaikus nāca klajā ar prezentācijām, un tas varbūt nozīmē, ka jūs ar viņiem esat sazinājusies, vai varbūt neesat sazinājusies. Nu, es vēlētos zināt, eh, ko jūs domājat par, to, par šo dokumentu, kuru eh, priekšsēdētājs eh, izplatīja, ko par to domā Vācijas tirdzniecības ministrs, ko par to domā padomu. Dažas dalībvalstis ir teikušas pavisam skaļi, ko tās domā, citas tikai klusē. Tas nav īpaši skaidrs, varbūt jūs varētu nedaudz paskaidrot. Un vēl viens uh, īpašs uh, piemērs, proti par Vācijas valdības uh, rīcību proti priekšlikums par pastāvīgu Eiropas Savienības ASV tiesu, vai jūs te esat izvērtējuši arī, ko tas varētu izmaksāt, jo strīdu izšķiršanas tiesa noteikti būtu pēdējā instance. Un ko tas nozīmē, ja mums būtu šāda pastāvīga tiesa? Nu, mēs, protams, ceram, ka nebūs šādu strīdu un nebūs tik daudz darba, bet uh, kas par to maksās, vai viņi ir aprēķinājuši, cik tas izmaksās, jūs, jūs saprotat, ka jaunas starptautiskās institūcijas, eh, tām ir ļoti grūti rast atbalstu mūsdienās, un es vēlētos zināt, kā tas sasaistīsies ar vispārējo procesu, vai mēs darbosimies vairāk ad hoc variantā. Es saprotu, ka jūs nevarat atbildēt uz visiem jautājumiem, kas man būtu ministram, piemēram, bet es vēlētos saprast, ko tas nozīmētu un arī uh, kā tas ietekmē CETA, jo, manuprāt, nav skaidrības kādas ir atšķirības starp to, ko piedāvā Vācijas ministri un kas ir CETA. Arī specifisks priekšlikums ir izsnāt iespējas vietējās tiesās. Arī te jāpraugās, kādas ir iespējas, jo mēs visi domājam, konsultējamies ar ekspertiem par to, kā varētu īstenot drastiski reformas un uzlabot investīciju aizsardzību. Es domāju, ka pareizi būtu izsmelt iespējas nacionāla līmenī un tad doties uz šādu starptautisku sistēmu. Es gribētu zināt, eh, cik daudz laika tas aizņemtu, jo, protams, ka eh, dalībvalsts tiesas arī darbojas atšķirīgi un atšķirīgos termiņos. Teiksim, ja lieta eh, izietu visus procesuālo setups līdz pat augstākajai tiesai un tad tālāk uh, uz starptautisko tiesu. Es gribētu zināt, cik lielā mērā tas ir īstenojams un vai mums nebūtu jāizraugās jau šobrīd par labu starptautiskai sistēmai vai kādai citai sistēmai. Es domāju, ka nu jau būs pietiekami daudz jautājumu. Tas arī būtu viss. Paldies, Helmut Lūdzu. Paņem, eh, es, es pateicos priekšādātājiem, paldies arī komisāras kundzei par to, ka viņi varēja ierasties pie mums un prezentēt savus priekšlikumus. Kā jau uh, referents teica, mums vēl ir vajadzīgas diskusijas, lai mēs varētu nonākt pie galīgā rezultāta un kas eh, ietekmēs arī sabiedrības lēmumu. Tāpēc es uzskatu, ka šīs debatas Malmstrēms kundzei ir tāda kā pārbaude varbūt vajadzētu paskatīties arī uz investoru eh, saistībām, vajadzētu padomāt par nodokļiem, eh, vidas aizsardzību, ārējo investīciju aizsardzību infrastruktūrā un arī par subsīdijām. Jūs eh, tagad parādāt mehānismu, kas valdības varēs pieprasīt, lai šīs tiesības tiek ievērotas ar tiesu palīdzību. Šeit ir runa par nodokļu maksātājiem, par mēriem un par parlamentāriešiem. Jūs sakāt, ka e, jūs gribat aizsargāt šo priekšlikumu tāpat kā izdējas. Es domāju, ka uztraukums būs patiešām liels. Es e, tā e, tīši mēģināju šais krāsas sabiedzināt. Es vēlētos pateikties par šo dokumentu, ko jūs izplatījāt vakar par ISDS reformu. Jūs esat šeit klidējuši vairākas bažas un uh, tās problēmas, kas tika kritizētas. Un es uh, domāju, ka uh, arī no ASV puses varbūt šeit parādās pretimnākšana. Attiecībā ar, uz cita nolīkumu un uz Singapūras nolīkumu ir jau paredzētas šādas drošības klauzulas. Kāpēc jūs domājat, ka šīs parlaments ratificēs tādus nolīgumus, kur parādās kļūdas, kļūdas, ko jūs uzskaitījāt ar šo priekšlikumu. Cita jūs. Es domāju, ka varētu tos pat salīdzināt ar tādu faktu kā veselības aizsardzību aizsardzības svītrošanu no kopējās politikas. Ir skaidrs, ka teksts pašā preambulā nenodrošina vajadzīgo aizsardzību. Tā savukārt ir tikai preambula. Kādā veidā mēs to visu varēsim atrisināt, ko mēs īsti šeit atstāsim? Valstu lēmumu pieņemšanas princips arī tiek paturēts, bet ir jāatcerās, ka mūsu valstīs ir daudz kvalificētākas tiesas, kas varētu risināt šādas investīciju aizsardzības lietas un arī piešķirt kompensācijas. Mūsu konstitūcijās arī ir paredzēti priekšraksti, jo bieži vien strīdi ir daudz sarežģītāki nekā investīciju aizsardzības strīdi. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu reāli par to runāt un vajadzētu iekļaut šādas atrunas arī divpusējos eh, nolīgumos. Tagad es mazliet parādīšu ar pirkstu uz ASV. Eh, tiek teikts, ka nacionāls tiesas šeit vairs nebūs tiesīgs skatīt eh, investīciju strīdus, bet Dānijā, piemēram, ir tiesa, kas uh, pieņēma lēmumu, uh, Uh, ka uh, kāds lēmums nav atbilstošs, tāpēc, ka tas uh, nav saskaņā ar ANO konvenciju, kuru Dānija ir parakstījusi. Mums nevajadzētu atteikties no saviem tiesību priekšrakstiem, lai paturētu spēkā ISDS. Te mēs nedarbojamies sabiedrības interesēs. Mums ir vajadzīga stratēģija, un tai nevajadzētu balstīties uz divpusējām attiecībām. Mums ir vajadzīgi vispārēji noteikumi. Uzskatu, ka šeit starptautiskas tiesas koncepts ir ļoti interesants, bet šeit vajadzētu nodrošināt ne tikai tiesības investoriem, bet arī domāt par viņu pienākumiem. Žanik Žadu. Merci. Euh. Paldies, priekšsēdētājs kundze komisārs kundze, paldies, ka esat ieradusies. Es neslēpju, ka esmu ļoti vīlies lasot jūsu dokumentu. Netik daudz tādēļ, ka um, te būtu kādu jaunu elementu, ne tādēļ, ka te tiek aizstāvēts ISDS. Es uzskatu, ka tas ir ļoti slikts dokuments, kas aizstāv ISDS. Nu jau divus gadus mēs runājam par šo jautājumu. Nu jau uh, Gandrīz divus gadus ir aizvien lielāka opozīcija šim nolīgumam. Arī nacionālajie parlamenti par to runā. Dažkārt viņi pat ir balsojuši pret šo ISDS sistēmu. Savā dokumentā jūs arī citējiet Eh, sabiedrības konsultāciju nesakot, ka 97% cilvēki noraida ISDS ievadu vārdos. Jūs eh, minat arī eh, konstitucionālo lietu komitejas atzinumu, lai runātu par viņu priekšlikumu par šo pastāvīgo tiesu. Jūs aizmirsāt arī pieminēt, ka komiteja arī balsoja par to, lai tiktu noraidīts ISDS, un divus gadus vēlāk mēs atkal runājam par šo jautājumu, mēs saņemam priekšlikumus tādus, kas ir ārkārtīgi vispārīgi, kas nav juridiski pamatoti, tas mani ārkārtīgi pārsteidz. Es saprotu, ka ir ļoti grūti līdzsvarot, noiet pa virvi, ka ir uh, jāņem vērā arī dažādas sastāvošās sistēmas Un tad ir arī ārkārtīgi liels spiediens, kas jums liek teikt, ka pēc būtības šī sistēma nav uh, loģiska. Bet, nu jā, tomēr man ir šis priekšlikums, tad man ir mm, Gabriela priekšlikuma, tomēr ir jāatrod arī līdzsvers. Atvainojiet, komisārs kundze, bet savā priekšlikumā jūs nepierādat to, kādēļ ir nepieciešams vispār ISDS starp Eiropu, Kanādu un Eiropu un ASV joprojām nav argumenta, kādēļ to vajadzētu. Pasaules banka, Pasaules zemes organizācija saka, nav nepieciešams ISDS, lai palielinātu investīciju plūsmu. Arī jūsu dienesti nāca klajā ar ziņojumu par uh, Dienvidkoreju. Jūs sakāt, lieliski ir vairāk investīciju, bet šajā nolīgumā Dienvidkoreju nav ISDS tad pēc būtības jums neizdodas pierādīt, kādēļ ir nepieciešams iesdējas. Nu, tagad jūs te nākat lai ar dokumentu, kur ir dažādas opcijas, bet neviena nopietna priekšlikuma, tad tie tad lieli dūmi, kur jūs vienkārši slēpjat realitāti un gribat mums kaut ko iebarot. Bet jūs nevarat mūs pārliecināt, jo uh, biznesa advokāts nav tiesnesis ne jau privatizējot daļēji mūsu tiesu sistēmu un uh, salīdzinot to ar komerctiesībām, mēs uh, nevaram tādējādi stiprināt demokrātisko procesu. Vēlreiz Ņemiet vērā to, ko teica liela daļa nu, šī Eiropas parlamenta, ko teica Nacionālajai parlamenti, ko teica arotbiedrības, darba devēju organizācijas, pilsoniskā sabiedrība ar nacionālo, nacionālajām tiesiskajām sistēmām pietiek. Ja ir nepieciešams tās uzlabot, tad ir vieglāk uh, uzlabot um, valsts uh, tiesu sistēmu un nevis uzsākt šo gāzes mašīnu, kas mūsu sistēmas vienkārši iznīcinās. Mums ir jāsaglabā nacionālā juridiskā sistēma, ir uh, jāsadarbojas ar starptautisko tiesu un tad jā, mēs runāsim par demokrātiju, un tad mēs būsim tiešām ko labi izdarījuši Eiropai. Paldies, Beigundze, paldies! Paldies arī komisāras kundzē par to, ka esat šodien ieradusies uz mūsu sēdi, lai apmainītos ar viedokļiem, taču arī es varu piekrist tam, ko tikko teica kolēģis Žado. Jā, es uzskatu, ka ar šo priekšlikumu par ISDS reformu jūs norādat, ka tiešām nesat uztvērusi vēstījumu, eh, ko jums eh, vēlas nodot ļoti daudz pilsoņi. Es uzskatu, ka ir neliederīgi runāt par pastāvīgajām tiesām, par metodām, kā izvēlēties tiesnešus, arbitrus un tam līdzīgi. Es atgādinu, kā to minēja arī Žado kolēģis, kā daudzi jau ir izteikušies pret šo sistēmu, jo ISDS tiek uzskatīts par ļoti riskantu sistēmu, to izmanto lielās firmas, lai gūtu sev labu un mazinātu cilvēku tiesības. Tāpat kā Žado kungs atgādino arī, jā, kā investīciju plūsmas ar PS un ASV ir ārkārtīgi liela, trīs, vairāk nekā 3 miljārdi eiro apmērā. Un, ja tas nav vajadzīgs, jo investīcijas arī palielinās. Pārslēg tikai 8% no amerikāņu investīcijām Eiropā aizsargā iesdēs, piemēram, ar TTIP iespējams, ka tad būs 100%. Um, tad arī 7 tūkstošiem uh, uzņē, ASV uzņēmumu būs iespēja vēsties mūsu valdībām. Gan par izmaksām, gan par citiem jautājumiem. Tātad tagad jau pieprasīja pēc kompensācijām, ko prasa multinacionālie, uh, nacionālās kompanijas mūsu um, valstīm jau ir 30 miljārdu eiro apmērā. Tad kas notiks ar TTIP? Tālāk pāns par. Uh, par šo right to regulate cik tas būs efektīvs un par apelācijas uh, tiesas izveidi, kas attiec uz apelāciju, jā, iespējams, ka būtu efektīvi, bet starptautiskā tiesas izveide prasīs gadus, līdz ar to jautājums, kā tas būs vispār iespējams. Jebkurā gadījumā neviens risinājums atrisinās konkrēto problēmu. Mēs vairs nevaram pieņemt to, ka lieliem uzņēmumiem ir vairāk tiesību nekā parastajiem pilsonim. Arī manā valstī tiesā eh, rakstīts, ka uh, likums ir vienāds eh, visiem, bet iesdēs gadījumā tas tā nebūs. Tātad, ja es būtu tikai vienīgā pret ISDS, tad es saprastu, ja jūs mani nedzirdat, bet kā jau tas tika teikts, uh, 55 tūkstoši pilsoņi izteicās pret, daudz kolēģi ir pret šo, arī no AFCO komitejas, arī ANO ir pret to, līdz ar to es vispār nesaprotu, nu kurām tad vēl ir jāsaka pret, lai jūs ņemtu viņus vērā, paldies. Ok, so that was. Labi, paldies. Uzklausījām ēnu referentus. Tagad vēl 18 kolēģi vēlas izteikties. 40 minūtes ir mūsu rīcībā tad nu lūdzu uzdodiet jautājumu divās, maksimums trīs minūtēs, lai komisārs kundzē būtu vispār iespēja atbildēt. Sikakungs. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Par iesdēs pretēji kolēģiem, kuri izteicās pirms manis, uzskatu, ka tiek ieguldīts ļoti nopietnas darbs, lai saprastu, kā vislabāk izveidot šo ISDS, bet galvenokārt uzskat, ka nekad nevajadzētu aizmirst, kādi ir ISDS mērķi. Jo šeit mēs runājām no vienas puses par juridisko skaidrību, noteiktību, un no otras puses šeit mēs runājam par investīciju kontroli un aizsardzību. Uzskatu, ka ir svarīgi arī e, minēt vienu aspektu, kas juridiski ir atrasināms. ISDS ir starptautiskā arbitrāžas tiesa. Un tad to arī piemēroja, izmantojot nacionālo likumdošanu. Manā valstī šī arbitrāža joprojām ir spēkā un arī darbojas. Būtu jāstrādā tā, lai Eh, tad būtu lielāka skaidrība, caurspīdīgums eh, un arī kā tiks eh, izvēlēti šie tiesneši un nu, nevis arbitri. Un jābūt skaidrībai arī par kompetencēm, par pilnvarām un par jautājumiem, kas ir šajā nolīgumā un kas tad ir jārisina ISDS. Tad eh, prioritāra specifika, lai nerastos kādi pārpratumi, sajukumi, eh, līdzās pastāvot eh, divām tiesiskām sistēmām, proti starptautiskā tiesu sistēma un nacionālā tiesu sistēma. Vairāk ir jāstrādā pie investīciju aizsardzības specifikas, lai nebūtu gala beigās neskaidrības par um, pilnvarām piemērošanu. Uh, Pavisam īsi priekšsēdētāji vēl izmantošu uh, gadījumu un runāšu par vēl vienu citu aspektu. Manuprāt, netika minēts vēl viens ļoti būtisks aspekts. Arī Ķīnai piešķirs uh, uh, tirgus ekonomikas statusu pavisam ātri politiski, juridiski un ekonomiski, jo īpaši, kas attiec uz ekonomisko aspektu, uzskatu, ka šāda statusa piešķiršana radīs ārkārtīgi lielu atbildību, jo īpaši ņemot uh, vērā arī juridiskas sekas, kas, ko tas radīs arī industriālajā jomā mīnu, Eiropas komisijas datus, kas attiec uz 40% no aizsardzības uzņēmiem, kas ir itāļu uzņēmumi šajās partnerattiecībās. Tātad tikšies arī Ķīnas vēstnieku. Tad jautājums, kā jūs vērtējat šo iespējumu, iespējamo tirgus ekonomikas statusa piešķiršanu Ķīnai sākot ar 2016. gadu, vai Eiropas komisija arī izvērtēja iespējamos riskus, ko tas varētu radīt uh, ita, um, Eiropas produktiem un precēm. Vai komisija arī gatava izvērtēt uh, arī spēcīgu tirdzniecības aizsardzību, arī antidempinga jomā, pretējā gadījumā Uh, durvis slēgs tūkstošiem uzņēmumi, jo viņi vienkārši nevarēs izdzīvot uh, konkrēti ar Ķīnu. Paldies, Šusterkungs. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Jā, liels paldies priekšsēdētāji, paldies Malmstrēmas kundzei par šo uh, nostājas dokumentu. Es domāju, ka šis dokuments kopumā ir uh, liels solis pareizajā uh, virzienā, kurā ir ņemt vērā liela, lielā mērā kritika un mēs jūtam, ka ir vēlme ņemt vērā šo kritiku un rast risinājumus, un Bērns Langens jau pieminēja vairākus punktus, par kuriem vēl vajadzētu eh, padzināt diskutēt, diskutēt. Man ir divi punkti, kas eh, mani satrauc, jo kopumā runa ir par šī dokumenta kopējo eh, politisko um, uzticēšanos. Vispirms par šo te ceta. Dokumentā nav nekas teiks par to, ka mēs pārskatīsim CETA. Un, ja es pareizi saprotu, tad jūs nostāja tāda, ka šī vienošanās ir noslēgta un ka te var būt tikai tādas marģinālas izmaiņas. Manuprāt, tas nav pieņemami. Ja mēs kaut ko vēl neesam ratificējuši un pamanām, pamanām ka tas nav pieņemami, tad mums vajadzētu to vēl grozīt. Tad, kad mēs dzirdam no Kanādas sarunu vedējiem ka viņi nemaz eh, nav uzstājuši uz to, ka viņi vēlas, lai šis dokuments izskatītos šādi un ka mēs uz to uzstājam, tad es domāju, ka mēs pavisam vienkārši varam pateikt, ka mēs mainīsim, ka mēs kaut ko te koriģēsim, jo kanādieši nav tik kritiski noskaņoti. Otrs punkts. Eh, Tītip gadījumā eh, mēs neesam paredzējuši pietiekam neatkarīgs tiesnešs, lai nodrošinātu uh, šādu neatkarīgu izskatīšanu, jo nav pareizi, ka eh, strīdā iesaistītie paši var izvēlēties, eh, kur tiesu eh, viņi vēlas izmantot. Un šī starptautiskā, um, starptautiskā š, uh, strīdu tiesa um, ir kaut kas it kā pilnīgi atsevišķs. Es domāju, ka mēs varam vienlaikus uzsākt arī ar šādu eh, starptautisku uh, sarunu vešanu. Es nezinu, vai jūs to esat paredzējuši. Nu, jums, protams, ir jāpasaka, kad ir realistiski par to runāt, vai 2017. gadā, jo 2016. gadā ir paredzētas um, vēlēšanas, un mēs, mēs zinām, ka 17. un 18. gadā līdz tam mums būs laiks vēl atrisināt vairākus uh, punktus, lai neapdraudētu šo te uh, politisko uzticēšanos. Mēs nevaram cerēt, ka uh, ASV atsauks varbūt dažus punktus, eh, kas viņiem netiek tik svarīgi. Paldies! Paldies, un Dēvids Mārtiņš. Yeah, brief, points... Īsi. Lielākais un svarīgākais ir izskanējis. Komisārs kundze, es domāju, ka jūs esat Eh, tomēr pierādījusi, ka esat uzklausījis gan parlamentu, gan arī sabiedrību par šo jautājumu un tiešām arī esat ieguldījis nopietnu darbu, lai atbildētu uz satraukumiem. Taču sociālistu grupa joprojām uzskata, ka mums nav nepieciešams ISDS un arī TTIP nav vajadzīgs. Un mums ir nepieciešams tātad šis pamatojums, kādēļ tas ir nepieciešams, bet nekad neesam bijuši pret to, ka ir jānodrošina uh, investīciju aizsardzības sādaļa TTIP nolīgumā, un izskatās, ka tagad jūsu dokuments iet šajā virzienā. Jā, diemžēl, kā traucējuši skaņa ar mikrofonu. Still, yeah, there's still problems with bet taču ir joprojām problēmas ar jūsu priekšlikumiem, uz, uzskatām, ka to varētu uzlabot. Tātad šīs tiesības um, reglamentēt. Tam, tam ir jābūt ļoti skaidri atrunātam tekstā, nevis kā tas pašlaik ir cetā. Tālāk par uh, slepenības atcelšanu tiesās arī ļoti svarīgi. Tad, tad uh, ļoti svarīgi ne tikai datumi, bet arī rezultāti un spriedumi, lai būtu iespēja arī NVO, valsts iestādēm tā tālāk uh, saņemt informāciju arī par uh, šiem spriedumiem, par šo atklāša, atklātību, tas ir solis pareizā virzienā. Es domāju, ka tādējādi, jā, mēs uh, uh, varētu nodrošināt arī konsekvenci saskanības ar strā, dažādiem spriedumiem. Par arbitriem nevajadzētu viņus vairs saukt par arbitriem, ir viņi jāsauc par tiesnešiem, jo viņiem ir jābūt tiesnešu kvalifikācijai. Tikai tiesneši var strādāt šajos tribunālos. Un viņi nevar būt uh, uh, iesaistīti citās lietās, jo var būt konfl interešu konflikts starp uh, kādu cilvēku, kurš vienā lietā bijis prokurors, pēc gada viņš ir citā lietā vai tajā pašā lietā tiesnes, tad tas var radīt uh, uh problēmas. Tātad, jā, mums ir šis right to regulate, caurspīdīgums, mehānisms un neatkarīgi tiesneši. Uh, Tātad es uzskatu, jā, ka te mēs attālinamies no ISDS un uz uh, tuvojamies investīcija aizsardzībai. aizsardzībai. Paldies, Jānerkungs, paldies priekšsēdētāji. Uh, I must say that this is probably the most. Jāteic, ka e, šīs ir visneinformētākās debats, kādas ir notikušas šai komitejā 11 gadus, kopš esmu šeit. Un dokuments to arī izmanto jo tas, kas ir šeit, nemaz nav nemaz tik jauns. Tas ir kaut kas, ko mēs eh, zinām, kas mums patīk, bet kas ir šeit jauns, tas varbūt nemaz nav tik labi. Tas ir pat diezgan slikti. Piemēram, right to regulate. Agreements that you have negotiated, and we know that. Un mēs zinām, ka ISDS nekad neaizliedz nevienam uh, uh, pieņemt noteikumus vai apsvīdēt valdības lēmumu. Pretē nacionālajām tiesām, kas, uh, arī, kas ar to darīt, un tā ir milzīga atšķirība. Vai vēl kāds izmanto mikrofonu, jo ir problēmas ar skaņu? presses the button all the time, say, ah, oh, now we need, now I need. Tas ir Janīgs Žado, kas visu laiku spiež te blakus. Uh, podziņu mikrofonam. Pārbaudiet podziņu mikrofonu. Nē, es gribēju tikai teikt, ka visi, kas sekoš šim jautājumam līdzi, būs sapratuši, ka investoru valstu strīdu risināšanas mehānismus nevar uh, nevienu lēmumu atcelt. Te vienkārši ir runa par to, ka viņi var nodrošināt kompensāciju, atmaksāt naudu. Un tā ir atšķirība no valstu tiesām. Uh, Caurdzamība, protams, tas ir labi. Mēs būtu pārsteigti, ja mēs tagad teiktu kaut ko citu. Tas ir jaunais globālais standarts. Bet skandalozi ir tas, ka dalību valstis ir mēģinājušas uh, atturēt Eiropas Savienību no cita noteikumu uh, piemērošanas. Un paralēla prasība apturēšana arī ir laba, bet tas nav nekas jauns. Singapūras līkumā citā tas jau ir iekļauts. Par to mēs varam lepoties, bet tas nav nekas jauns. Ir viena lieta, kas ir a, eh, pilnīgi jauna, un tas ir apelācijas mehānisms, bet tas ir īstenībā slikti, jo tas padara šo lietu par vēl uh, dārgāku. Mēs zinām, ka visas lietas eh, tiks pārsūdzētas. Nebūs nevienas dalībās, kas teiks, nē, es to nepārsūdzēšu. Vai biežāk otēt uzņēmumi, kas teiks, es to neaps, nepārsūdzēšu. Uh, Te daudz teiks, ka varbūt tikai multinacionāli uzņēmumi varēs to atļauties, un ko mēs tagad pieredzam, ir šāda priekšlikuma sakas. Situācija, kur dalība valstis eh, uzvarēs lielākajā daļā lietu, vai nebūtu dīvaini, mēs tagad lūgtu apelācijas mehānismu. Lielbritānijā ir viena lieta, Vācijā divas lietas, Francija viena, Zviedrijā nulle, Beļģijā nulle, Somijā nulle, Kiprā viena. Es te varētu turpināt šo sarakstu Ir jautājums, ko tad mēs vēlamies pārsūdzēt, vai mēs vēlamies, lai citas valstis to pārsūdzētu. Šis jaunais daudzpusējs orgāns, nu, vēlams veiksmes. Es zinu, ko citi teiks. Mm, citi teiks, ka mums jau ir konvencijas un citrāla un citas. Ja tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu Zigmāru Gabrielu un sociāldemokrātu grupu, tad es varu to akceptēt, bet tas neko nemainīs jo galu galā šis mehānisms jau strādā, nekas te nav labojams. Svobodas kungs, juridiskās komitejas priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. On behalf of, of, of the jury committee. Es gribētu uzdot jautājumu juridiskās komitejas vārdā attiecībā uz ISDS. Tad, kad par to tiek spriests, un tad, kad mēs runājām uz komitejā martā, uh, galvenais sarunu vedējs Bercero kungs norādīja uz galvenajiem trīs principiem, kur ir iesaistīta komisija. Pirmkārtām TTIP, kas iet tālāk par esošajiem ISDS noteikumiem, bet bez efektīviem regulējošiem pasākumiem, kas būtu pieņemti Eiropas Savienībā dalību valstīs. Otrkārt, arbitri. Tiem ir jābūt tiesnešiem vai viņiem ir jābūt ekvivalentām kvalifikācijām. Un treškārt ir jābūt iespēja pārsūdzību iesniegt parastā tiesā. Cik es saprotu, tad jūsu koncepcija viet drīzāk uz pastāvīgu daudzpusēju investīciju tiesu. Jautājums ir, vai viss tas būtu jāparedz kopējos uh, komercpolitikas noteikumos? attiecībā uz investīciju aizsardzību, vai arī vajadzētu paredzēt jaunu tiesisko sadarbību civillietās, vai vajadzētu uh, attīstīt alternatīvas strīdu risināšanas metodes. Paldies! Paldies! Kirtons Dārlings kundze. Man ir patiešām žēl, ka uh, Cilvēki tagad spriež par naudu un uzskata, ka apelācijas mehānismi rada šķēršļus, bet tas ir patiešām nepieciešami, ja mēs paskatāmies no ISDS pierādījumiem un visu to, ko esam tagad redzējuši. Man patīk, ka šajā dokumentā beidzot tiek atzīts, ka pastāv problēmas un ka tās ir jārisina. Tāpēc e, šie apvainojumi un uh, tas, ka tiek it kā uh, vairotas bailes, uh, nav īsti pareizi. Uzskatu, ka šeit ir vairāk soļi pareizajā virzienā. Gribētu atkārtot to, ko teica Dēvids, jūs patiešām esat uzklausījuši bažas. Bet uzskatu, ka ir taši elementi, kur nesam uh, reaģējuši uz paustajām bažām. Es piekrītu tam, ko teica tautas partijas referents. Daudzi priekšlikumi būs eh, pārāk eh, vāji, un varbūt mums vajadzīgi uh, pagaidu pasākumi. ISDS nav vajadzīgs, ja ASV izmantos iekšējas īstenošanas pasākumus jau iepriekš. ASV tā ir rīkojusies attiecībā, piemēram, uz ANO konvencijām. Tātad starptautiskās prasības tiek integrētas iekšējās tiesībās un tad uh, viņu tiesas var risināt eh, investoru tiesības un investoru aizsardzības jautājumus. Nesaprotu, kāpēc komisija tam nav pievērsusi vairāk uzmanības. Otrakārt, ja mēs eh, virzāmies uz starptautisku tiesu, un tas ir mūsu šis ilgtermiņa mērķis, dažus soļus šajā dokumentā arī varētu vērst uz šo tiesu, piemēram, obligāti ir jāizmanto unitrāli noteikumi. Tas vēl ar vien te neparādās, vēl ar vien tas nav pienākums. Tas nozīmē, ka mūsu signāli ir tādi ļoti atšķirīgi. Šeit nav paredzēts uh, laika grafiks, kā mēs sasniegsim galīgo mērķi. Tāpat gribētu arī paust bāžas, uh, ko jau izteica citi. Šajā dokumentā tiek teikts, ka tiesības izdot noteikumus netiek uh, respektētas divpusējos un investīciju nolīgumos vai arī investīcijas sadaļās CITA un Singapūras nolīgumos. Kādas tam ir sakas? Vai šeit tiek kaut kādā veidā dalīti pienākumi? Varbūt jums Eiropas parlamentā ir jāatkārto tas, ko jau citur jūs esat teikusi, kas īstenībā nav īsti pareizi. Varbūt jūs atgriezīsieties šajās valdībās un pastāstīsiet viņiem par īsto realitāti. Gribētu dzirdēt, kādas ir jūsu domas. Paldies, Tirsosas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vajadzīgas tikai 20 sekundes, sekretari Mosei Balcēls kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī komisāras kundzei par ļoti labo, labo darbu. Esam strādājuši pie ļoti atšķirīgiem un sarešķītiem dosjē. Mans pirmais jautājums, vai ISDS būs modelis visiem turpmākajiem brīvās tirdzniecības nolīkumiem ar Āzijas valstīm, sākot ar Vietnamu? Un otrs jautājums. Es saprotu, ka komisija tagad gaida, kāds būs vairākuma balsojums, pirms tā sāks vest sarunas ar ASV partneriem. Paldies, tagad kritiska balss no Austrijas, Jorgs Laiksrīts. Paldies, nē, nē, nemaz neesmu kritisks, esmu objektīvs. Komisāra kungs, cik tā es zinu, Jūs neesat ietiepīga. Therefore, I really do not understand. Es tiešām nesaprotu. Un paturpināšu to, ko teica Dēvids. Jūs vēl ar vienu saucat šos cilvēkus par arbitriem, par šķīrētiesnešiem. Mēs nevēlamies šādus privātus arbitrus, mēs vēlamies tiesnešus, īstus tiesnešus. Arī uh, sabiedrībā debatēs jūs noteikti daudz iegūsiet, ja pārtrauksiet saukt šos cilvēkus par šķīrētiesnešiem un sauksiet viņus par tiesnešiem ar visām tiesnešiem piemītošajām īpašībām, piemēram, neatkarība. Protams, tiesa maksā, bet eh, tiem kolēģiem, kas šaubās par to, vai vajag tērēt naudu tiesām, es gribētu teikt, ka ir runa par tiesiskumu. Kas tad bija vis, agrāk. Agrāk bija vendeta, agrāk bija korupcija, un, protams, vendeta uh, eh, sabiedrībai izmaksā lētāk par tiesām, bet es negribētu, lai uzvar vienmēr tas, kuram ir asākais zobens. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgas tiesas. Uzskatu, ka šī nauda būtu labi iztērēta. Otrs jautājums Domāju, ka mums ir vajadzīga investīciju aizsardzība. Tam varu piekrist. Taču es nevēlos, lai ārvalstu investoriem būtu privilēģijas, privilēģijas um, uh, atšķirībā no vietējiem investoriem vai pilsoņiem. Ja ārvalstu investors var doties uz starptautisku tiesu, tad mums ir jāapskatās, ko tas nozīmēs uh, vietējiem investoram un uh, kā jutīsies parastais pilsonis. Ja mēs varētu tam atrast risinājumu, tad būtu ļoti priecīgs. Kā redzējāt, neesmu kritisks, mēģinu palīdzēt. Šķiet, ka ir īpašas tradīcijas zobenu lietošanai Austrijā. Minēras kundze. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšādātāji. Eh, komisāra Malmstrēma ir apņēmusies eh, parakstīt ETIP un CITA un arī ISDS, bet eh, parlaments un arī sabiedrība kopumā kļūst arvien skeptiskāka, kā šie lolīgumi ietekmē demokrātiju, darba tiesības, vīdi un pārtikas drošību. Sociāldemokrātu grupa saka, ka ISDS šai grupai ir izšķirošs, un šajos priekšlikumos es redzu, ka viss tiek darīts, lai sociāldemokrāti tiktu pierunāti parakstīt šo nolīgumu. Es ceru, ka sociāldemokrāti sapratīs, ka te ir runa tikai par ielāpo aizlāpīšanu. Kas man kartens vakar publicēja 50 dokumentu kritiku par, 50 lapušu kritiku par Māmstarēmas priekšlikumiem. Un viss godīgākais citāts ir šāds. Ja līgumos būtu daudz skaidrāk norādīta to finansiālā ietekme, tad tos sauktu par sabiedrības naudas pārvešanu juristiem, arbitriem un investoriem. Es gribētu šeit likt uzsvaru uz četriem svarīgākiem punktiem. Es gribētu arī aicināt komisāri sniegt padziļinātas atbildes uz šo kritiku. Pirmkārtām, nav nekādu pierādījumu, ka ISDS um, sabiedrībai dotu kādu labumu, un komisāri pat nemēģina to pierādīt. Otrkārt, tiesības regulēt nav cita investīciju nodaļā. Tās ir preambulā, uh, vīdes un citās nodaļās. Šis arguments īstenībā ir sabiedrības krāpšana, vai TTIP kaut kas uh, tiks paredzēts atšķirīgi. Uzvedības kodeks ir ļoti vājš veids, kā risināt eh, objektīvu neatkarīgu eh, šīrētiesnešu eh, problēmu. Nevajadzētu būt tā, ka juristi strādā arī par šķīrētiesnešiem. Komisija aicina investorus atteikties no prasībām nacionālajās tiesās, ja tās vēlas izmantot ISDS. Tā ir nepareiza pieeja. Šādā veidā mēs palielināsim plaisu starp vietējiem un ārvalstu investoriem. Vietējiem investoriem nebūs iespējas izmantot ISDS, kamēr ārvalstu investori to varēs darīt. Mēs varētu šo ISDS izmantot kā papildu sistēmu nacionālajai sistēmai, bet vislabāk būtu no tās vispār atteikties un, jo īpaši vajadzētu atteikties no šādiem padziļinātiem un visaptverošiem tirdzniecības nolīkumiem. Es gribētu, lai jūs visi izlasāt šo Gusa van Hartena Eh, kritiku, un tas ir manā eh, deputāts portālā un arī atrodams Twitterī. Es ceru, ka Malmstrēms kundze arī to izlasīs, es nosūtīšu viņai eksemplāru no šī, šīs kritikas, un tātad tūlīt, eh, lai, ja priekšādātājs man ļaus, nodošu komisārai šo dokumentu. Paldies! Visi var iesniegt kādus vien eksemplārus vēlas komisārai. Uh, Merci, monsieur. Paldies priekšsēdētāji komisārs kundze. Um, ņemot vērā to, ka sabiedrisko domu nodarbina šīs arbitrāžas tiešas privātie tribunāli, kas, kuriem tagad būtu it kā jāaizstāv uh, privāti investori. Un uh, Šis parlaments aicināja jūs atkāpties no šī priekšlikuma. Mēs esam pret šādu privātu tiesu sistēmu, jo e, tiesas ir dalībvalstu pārziņā, tā tas ir bijis jau kopš karaļa laikiem, un tā tas ir bijis līdz mūsdienām, tātad demokrātiskās valstīs. Un tas, ka tirsniecība iet pāri visam, protams, ka tad mums ir ļoti maz izvēles, jo vienīgā izvēle, kā virzīties uz priekšu, ir pamazām uh, nopostīt uh, nāciju valstu uh, varu. Jūs, uh, protams, atceraties Žan Manē un viņa nelielos solīšus, un jūs mums sakat, ka mēs it kā aizliedzam šo te privātos uh, tribunālus, jūs sakat, mēs uzlabosim procedūras, bet komisārs kundze, mēs nevēlamies nevēlamies, lai tiktu, mēs vēlamies, lai tiktu atsaukt šis te e, transatlantiskais noliegums un lai tiktu atsaukta privātā tiesa, lai tiktu nodrošināts tiesiskums un lai viss būtu godīgi. Lielas paldies! Ok, Emma. Gracias, presidente. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī komisārei. Kā jūs zinat, šajā jautājumā ir ieguldīts ļoti daudz darba, un mums tagad eh, vajadzētu panākt eh, vienošanos, bet man ir jāsaka, ka es atbalstu pārējo kolēģi teikto. Diemžēl ar to nepietiek. Dēvids Mārtiņš, mūsu koordinators, eh, jau ļoti labi visu izskaidroja. Bet vienu gan es gribētu teikt, mēs vēlamies tiesnešus. Mēs nevēlamies, lai pastāvētu interešu konflikti. Tā būtu vienīgā iespēja to nodrošināt, proti vajadzētu paredzēt, lai šie tiesneši ir profesionāli un atzīti. Tāpat arī ļoti būtiski ir paredzēt starptautisku tiesu šajos jautājumos vajadzētu arī pateikt, kādās procedūras un kādi posmi ir jāaiziet un kāds ir galīgais termiņš šī mērķa sasniegšanai. Es gribētu arī runāt par um, tirniecības politikas stratēģijām, ko jūs pieminējāt savā uzrunā. Uzskatu, ka ir arī citi temati, ne tikai TTIP un ISDS, par ko mums vajadzētu spriekt, spriest, jo īpaši mani uztrauc tas, kas notiks ar um, tirgus ekonomikas statusa uh, atzīšanu Ķīnai. Uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz komplicētu jautājumu. Ir arī ļoti atšķirīgas intereses, piemēram, Ķīnas un mūsu paustās intereses ir pavisam citas, un tam ir arī dažādi iemesli. Es saprotu, ka tas viss nav automātiski. Nevar šādu tirgus ekonomikas statusu piešķirt tā ļoti vienkāršoti. Ķīnai vēl ir garš ceļš ejams, bet noteikti daudz, kam vēl ir jānotiek. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis un kādas perspektīvas eh, šai valstī ir. Es gribētu arī sirsnīgi pateikties par to, ka uh, tiek skatīta arī Latviņamerikas starp kārtība. Ir ļoti būtiski, lai uh, šī politika balstītos uz tirdzniecības nolīgumiem, kas tiek noslēgti ar Latīņameriku. Uh, tātad ir runa par Čīli un Meksiku. Uzskatu, ka mums vajadzētu domāt arī par vienlīdzības jautājumiem, dzimumu, līdztiesību. Čīlē šeit mums paveras ļoti labas iespējas. Ja runa par ilgspējīgu attīstību, tad eh, tirsniecības nolīkumos vajadzētu domāt par to, lai tiesniecība šeit dotu savu ieguldījumu e, sieviešu līdztiesības nodrošināšanā. Un man vēl ir lūgums jūnijā tiksies padome, lai runātu par autortiesību aizsardzību. Mazāk attīstītajās valstīs, piemēram, Bangladešā, mēs esam aicinājuši pagarināt termiņus, piešķirt izņēmumus attiecībā uz patentiem, kas ir paredzēti farmācijas produktiem un līdzīgiem ražojumiem. Es gribētu zināt, ko komisija darīs šajā sakarā, vai jūs uzskatāt, ka eh, šīm mazāk attīstītajām valstīm vajadzētu vēl vairāk uzlikt problēmu, eh, sarežģījot tām pieeju farmācijas produktiem. Uzskatu, ka autortiesību aizsardzība ir svarīga, bet ir jānodrošina līdzsvars. Mums nevajadzētu šeit pārkāpt eh, pilsoņu tiesības, bet mums nevajadzētu arī kavēt cilvēkiem piekļuvi medikamentiem. Uh, Paldies, eh, Kēleris kundze. Paldies priekšādētāji, paldies arī komisārē par ierašanos. Šis dokuments mani mazliet mulsina. Es gaidīju, ka būs konkrēti priekšlikumi par to, kā nākamais ISDS izskatīsies, bet īsnībā šeit ir dažādi priekšlikumi, dažādi varētu būt un tā tālāk. Es gribētu zināt, kāds tad būs galīgais priekšlikums, ko jūs gatavosiet ISDS Jūs pieminējāt arī, ka jūs uh, strādāsiet pie izmaiņām TTIP. Like Kolēģi arī runāja par CETA un par Singapūru. Arī šajos nolīgumos ir ISDS un kā citi runāja, ja mēs paredzēsim atšķirīgu ISDS un tad uh, divi pārējie būs ar veco ISDS, kā to visu varēs savietot. Un uh, ko jūs darīsiet? Un ja jūs to nedarīsiet tagad, tad kādas šādas izmaiņas tiks ieviestas? Šis ilgtermiņa mērķis ievies starptautisku tiesu, vai tas nozīmē, ka ISDS būs uh, paredzēta uh, termiņa beigšanās, sunset clause, gan TTIP, gan CETA, gan arī Singapūras nolīkumā? Vēl kāds jautājums, un tas īsti neatiecas uz ISDS ilgtspējīgās vides izvērtējums. Mēs šeit dzirdam koridoros, ka šāds izvērtējums jau ir veikts, bet tas nav publiskots. Kad jūs publiskosiet ilgspējīgo vidas izvērtējumu TTIP? Vēl es gribētu uzsvērt, ka jūs izteiktie priekšlikumi nerunā par centrālo ISDS problēmu, proti ISDS rāda vēl vienu tiesisko sistēmu investoriem. Te tiek runāts tikai par investoru tiesībām. Neviens cilvēks nevar vērsties pret investoriem gadījumā, ja viņa cilvēktiesības tiek pārkāptas, un tas ļoti bieži notiek Latīņamerikā un bija citur pasaulē. Kā mēs risināsim šīs problēmas? Domāju, ka ISDS rada tikai papildus tiesisko sistēmu investoriem, pie, tika, pie tam tikai dažiem investoriem, un tam nav vietas eh, Eiropas tiesību sistēmā. Šuicas kundze. Paldies, priekšādātāji. Šarancovas kundze. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī komisārai, ka e, tā, viņa varēja pie mums ierasties. Šķiet, ka mūsu diskusijas saistās galvenokārt ar ISDS. Man ir žēl, ka mums nav iespēja apspriesties par citiem ļoti svarīgiem un rūpniecībai būtiskiem jautājumiem, taču atgriezīšos pie ISDS. Es apsveicu jūsu priekšlikumu. Jums tas noteikti nebija vienkārši. Es gribētu jūs apsveikt par panākto progresu, mēģinot eh, rast risinājumus, eh, radīt jaunu ISDS un arī ņemot vērā lielākās bāžas, ko pauda parlaments un sabiedrība. Man ir divi jautājumi. Mēs tagad eh, radām tādu kā modeli um, TTIP ietveros, un tas varētu pēc tam tikt pārnests uz citiem nolīkumiem. Ko jūs darīsiet ar pašreizējiem divpusējiem investīciju nolīkumiem, kas jau pastāv starp Eiropas Savienības dalību valstīm? Vai jūs redzat, ka šis modelis atbilst šiem nolīkumiem? Otrs jautājums - pastāvīgā investīciju tiesa un šis daudzpusējais konteksts. Tas nav nekas jauns. Mums jau ir bijušas diskusijas OECD par daudzpusējiem investīciju nolīkumiem, tāpat arī PTO par Singapūras problēmām. Visas šīs sarunas ir izgāzušās. Vai jums ir kādas idejas, kā šīs diskusijas varētu atjaunot citās daudzpusējās organizācijās? Paldies! Piebākungs. Um... I'm actually deeply concerned when he... Liels paldies priekšsētāji. Man satrauc tas, ka ir tik daudz argumentu pret iestājas un pret tirzniecību. Man satrauc tas, ka es šeit dzirdu ļoti daudz nepatiesu faktu, māņticības un cita. Es esmu satraukts tāpēc, ka tas, ko es tagad redzu, ir mēģinājums paziņot, ka vai nu tirzniecība ir nepareiz kā tāda un mums nekas cits nav vajadzīgs, vai arī mēs mēģinām uh, norakst ne tikai šo eh, līgumu, bet arī CETA. Eh, nu, es teiktu, ka mēs varam salīdzināt tirzniecību ar komunikācijām. Mums ir nepieciešams komunik komunicēt, un mums ir divas izvēles. Ja mēs runājam par iestājas, viena izvēle būtu nedoties uz veikalu, neiegādāties iPhone 6 pēdējo versiju, bet paziņot, e, šis e, telefons mums nav pietiekami labs un pagaidīsim kāds 3-4 gadus un tad mums būs kas labāks un tad mēs iegādāsimies to un līdz, līdz tam mēs e, nekomunicēsim. Uh, Šāda pieeja nedarbosies. Jā, mēs varam investēt jaunās tehnoloģijās un cerēt, ka kaut kas labs notiks, bet mums ir nepieciešams tirsniecības nolīgums šeit un šobrīd. Un CETA ir labākais pieejamais līgums, kāds mums līdz šim ir bijis, um, arī attiecībā uz DS. Ja mēs eh, nepiekrītīsim šai pieejai, mums nebūs nekādas, eh, nekāda tirsniecības līguma, jo ikreiz, protams, mēs varam paziņot, ka būs kas vēl labāks. Mans priekšlikums būtu turpināt komunicēt ar tiem telefoniem, kāda mums ir, cerot, ka kas labāks parādīsies nākotnē, bet neapdraudēsim pašreizējo situāciju. Lai tas būtu skaidrs un nerunāsim muļķības, jo šie aizbildumi, jeb aizspriedumi, kurus daži izplata ar nepatiesiem faktiem, rada tikai satraukumu. Un mums būtu jāprāt, ka mēs esam saprātīgi cilvēki šeit Eiropas parlamentā, jo nākot klajā ar šādiem argumentiem mēs apdraudam ticību paši sev, un ir ļoti grūti paziņot, ka Tā kā jūs gadiem ilgi mums uh, esat snieguši nepareizs argumentus, mēs cenšamies uh, glābt savu reputāciju. Protams, ka reputācija ir svarīga, bet vajadzētu atzīt savas kļūdas. To es arī lūdzu īstenot. Kas attiec uz jautājumu, es domāju, ka ir svarīgi, lai mūsu valdības, tā skaitā arī ekonomikas uh, valstu ministri, arī lielākās un mazākās valstīs, arī komisāri atgrieztos pie sarunu galda un argumentētu ar pareiziem argumentiem un uh, Eh, neieslīgt nepareizos, eh, nepatiesos argumentos. Paldies, Kēlī kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Eh, es atbalstu šo priekšlikumu. Es domāju, ka ir tāda, kas iebilst pret tēti mm, jebkurā gadījumā. Mm, daži iebilst tāpēc, ka viņi, viņus galvenokārt satrauc ISDS Un jāsaka godīgi, manuprāt, komisāri ir ieklausījusies mūsos un ieklausījusies iesaistītajās pusēs un nākus klajā ar jaunu priekšlikumu, kas mums būtu nopietni jāapsver, jo tajā ir ņemta vērā galvenie um, noteikumi attiecībā uz šīm tiesībām reglamentēt, attiecībā uz strīdišķiršanas uh, mehānismiem un arī apelācijas mehānismiem un uh, arī uh, saikni starp tiesu sistēmām un izdējas Es domāju, ka mēs varam progresēt šajā jautājumā. Un tas mums noteikti arī pavisam nopietni būtu jādara. Mēs noteikti saņemsim arī detalizētāku informāciju turpmāk. Man būtu pāris jautājumu. Protams, ka būtu labi, ja, ja šī tiesa būtu pastāvīga. Kas attiec uz arbitriem, daži teica, ka tiem būtu jābūt tiesnešiem, bet pastāvīgi nenozīmē pilna laika, kas attiecas uz atalgojumu. Un pastāvīgi tiesnešu un ārbritu grupa darbotos saskaņā rotācijas principu, un ka apelācijas arī izskatītu šī pati grupa. Lieliski padarīts darbs, komisārs Kundze, liels paldies! Paldies un visbeidzot! Silvas Pereiras kungs. Jā, paldies priekšsēdētājs. Domāju, ka ir spērts vairāk soļu pareizajā virzienā, jo īpaši mēs priecamies par priekšlikumu attiecībā uz tiesībām reglamentēt apelācijas mehānismu un eh, daudzpusējo pastāvīgo tiesu investīciju aizstāvībai. Jautājums ir, vai ar to pietiks? Tas ir atkarīgs no tā, cik šī sistēma ir privāta vai publiska jo eh, līdz ar to būs skaidrs, cik lielā mērā tā atšķirs no izdējas, ko mēs eh, pazīstam līdz šim. Es vēlētos atgādināt, ka AFCO komiteja, AFCO komitejas priekšlikums, kur jūs pamatots pieminējāt, piedāvā pastāvīgu risinājumu ar pastāvīgiem profesionāliem tiesnešiem. Nu, to vismaz vēlas AFCO komiteja Cik privāti un cik publiski ir šī sistēma? Jūs priekšlikums uh, par to, ka uh, arbitrus varētu uh, izvirzīt dalībās, ir jau uzlabojums. Bet vēl ir citas problēmas, kas nav atrisināts - interešu konflikts, arī profesionāli tiesneši Vai tas atrisinātu eh, visas mūsu šaubas attiecībā uz interešu konfliktu? Nu, es domāju, ka kopumā iznākums ir pozitīvs. Vēlos uzdot specifiski jautājumu par CETA. Es vēlētos zināt, kā jūs interpretējat. Līgas problēmas. Cik cik fleksibli mēs varam interpretēt legal scrubbing, kas attiec uz dažiem priekšlikumiem attiecībā uz ISDS. Eh, pirms mēs balsojam par šo jautājumu, mēs zinām, ka apelācijas mehānisms jau ir paredzēts nākotnē, un to var izveidot eh, kā paralēli instrumentu, bet te ir runa ar ļoti nopietniem jautājumiem tiesībām reglamentēt, un mēs varam nodrošināt tiesības reglamentēt tikai tādā gadījumā, ja mēs mainam dokumentu projektu, un nevis tikai apsvērumu daļā. Un tas noteikti ir jādara pirms balsojuma Eiropas parlamentā, tāpēc es vēlētos zināt, cik lielā mērā jūs esat elastīgi noskaņot attiecībā ar šo punktu. Paldies! Liels paldies, cienījamie kolēģi! Ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz komentāru. Varbūt es atgādināšu par 1400 esošajiem līgumiem. Mēs pieņēmām eh, šo te visaptvarošo likumdošanu iepriekšējā sasaukumā, tātad procedūra ir skaidra, komisijai ir pienākums pārbaudīt esošos līgumus, vai tie ir saskaņā Eiropas vērtībām, Eiropas principiem, uh, Mēs esam saņēmuši darbu grafiku nākamajam uh, gadam. Ja es pareizi saprotu, jūs vēlaties uh, pabeigt šo darbu līdz 2020. gadam. Bet procedūra ir pavisam uh, skaidra, tātad, kas jādara ar jau esošiem uh, 1400 līgumiem. Nu, pāris minūtes laika jums, lai atbildētu uz uh, šiem komentāriem. Liels paldies, liels paldies par komentāriem un jautājumiem. Daudz no tiem pārklājās, tāpēc es varbūt neatbildēšu individuāli katram deputātam. Paldies, eh, tam, ka daudz, paldies par to, ka daudzi atzina, ka te nav runa tikai par tādiem kosmētiskiem uzlabojumiem, ka mēs vēlam, bet ka mēs vēlamies pāriet no ISDS vecās sistēmas uz jaunu. Uh, sistēmu. Mans priekšgājējs spēra nopietnu soļus attiecībā uz Kanādas un Singapūras nolīgumu, kas attiec uz caurskatāmības palielināšanu, atklātības palielināšanu, un tādējādi arī citi varēja iesaistīties šajā procesā, citi spēlētāji NVO, nodrošināt to, ka dokumenti ir publiski pieejami, ka ir ētikas kodeks attiecībā uz arbitriem, un ka tiek izklāstīts arī tiesības uh, reglamentēt dalībvalstīm un citiem spēlētājiem. Tas viss ir šajā dokumentā, kas jums tika nosūtīts vakars. Vakar. Es domāju, ka ir ļoti daudz būtisku uzlabojumu, bet, protams, ka mēs varam to visu uzlabot vēl vairāk. Un šo sešu mēnešu laikā, kad mēs esam diskutējuši savstarpēji, es esmu ieklausījusies sūdzībās, arī šaubās, satraukumā par to, ka ir nepieciešams nodrošināt caurskatāmību, lai tas būtu tik tiešām juridisks pienākums, ka mums ir nepieciešams pastāvīgs, tie, pastāvīgi tiesnešu kolēģija, lai, kas tiek neatkarīgi izraudzīti, lai mēs izra, izvairītos no um, interešu konfliktiem, lai viņiem nebūtu šādas te um, paralēlas funkcijas, un ir nepieciešams arī apelācijas mehānisms. Visas šīs bažas mēs esam ņēmuši vērā, un tas ir uh, dokumentā. Uh, tāpēc es domāju, ka ir negodīgi no to puses, kas teica, ka mēs esam īstenojuši tikai kosmētiskas izmaiņas. Protams, ka viss atbildes vēl nav rastas. Jā, tas nav uh, juridisks dokuments. Es domāju, ka būtu pāragri nākt klajā ar šādu juridisku dokumentu un vēlēties diskutēt par to ar jums. Uh, Tāpēc arī es rīt tikšos ar 28 ministriem un mēs runāsim par šīm idejām. Mēs runājām jau 18. martā, Es arī tikos ar visiem ministriem, kas tieši tāpat kā jūs eh, sniedz savu atbildes reakciju, sakot, ka tas ir pareizais solis uz priekšu, ka mēs eh, apkoposim visu šo informāciju un sagatavosim juridisku dokumentu, par kuru tad, protams, arī diskutēsim ar jums. Kas attiec uz starptautisku sistēmu? Jā, ir jāiet šādas sistēmas virzienā Bet jums visiem ir taisnība, un es, protams, nenovērtēju par zēmu arī šīs problēmas. Tas viss nenotiks eh, tik vienkārši, un tas nenotiks vienas dienas laikā. Mums ir jāsaprot, eh, kādā veidā tas darbosies, kam tas tiks pakļauts, eh, cik tas izmaksās šāks kundz, kas to visu, kur tas atradīsies, ja tā būs viena noteikta vieta. Mums nav vēl atbildu šiem jautājumiem, un ir komanda, kas pie tā strādā. Šobrīd ir ļoti daudz jādara eh, divpusējā līmenī, kas attiecas uz sunset klauzulu. Kelers kundze uzdev šo jautājumu. Jā, ļoti labs jautājums, bet man nav atbildes uz to, es, bet es to paturēšu prātā. Tālāk aptvērums, godīga, taisnīga attieksme, ko pieminē priekšsēdētājs, tas ir ļoti nozīmīgi. Mums ir ļoti precīzi jādefinē aptvērums un vai ir izņēmumi un. Uh, kā tie ir formulēti, lai tos nevarētu interpretēt tā, kā mēs nevēlamies. Par to arī jādiskutē. Tālāk par to, eh, ka ir šī no eh, greater right clause. Vācijas valdība vēlējās ziņojumu par, eh, par šo punktu, un secinājums bija tāds, ka CETA nepiešķir vairāk tiesību Kanādas tiesām nekā, teiksim, Vācijas vietējām tiesām. Daži uzdev jautājumu par to, ko mēs darīsim ar ASV. Jā, par to mēs vēl neesam diskutējuši ar ASV pārstāvjiem. Es nu pat viesojos ASV, mēs par daudz ko runājam, bet ne par šo. Mm, mēs vienojāmies par to, kā atgriezīsimies un diskutēsim par šo jautājumu pēc tam, kad es būšu tikusies ar, ar vēstnieku jūnijā. Jūs zināt, ka ir ļoti intensīvas debats eh, kongresā šobrīd par tirsniecības eh, veicināšanas iestādi. Uh, un uh, ir tiesības, un arī uh, ir sarunas par apelācijas iespējām. Nākamreiz, kad mēs tiksimies jūnijā, mēs noteikti uh, salīdzināsim debašu iznākums, bet uh, mēs zinām, kas jādara pirms mēs sākam bez sarunas ar amerikāņiem. Par turpmāko procesu, es domāju, ka es atbildēju. Tālāk, kas attiec uz Vācijas dokumentu, tas ir dokuments, ko es saņēmu pirmdien, to ir sagatavojis profesors Krajevskis. Tātad tā nav Vācijas valdība, bet šo dokumentu man nosūtīja Vācijas valdība un es piefiksēju, ka daudz no šīm idejām atbilst mūsu idejām un es domāju, ka tas ir tikai dabiski, jo mēs jau mēnešiem ilgi diskutējam ne tikai ar jums, bet arī ar ministriem, arī Vācijā par dažādajiem punktiem, kas ir saistīti ar ierobežotu aptvērumu, caurskatāmību, iespējām iet uh, pastāvīgāk starptautiskās tiesas virzienā. Es domāju, ka tas ir tikai dabiski, ka par šiem jautājumiem mēs runājam vienlaicīgi. Mēs iepazināmies ar šo dokumentu, ar šo analīzi. Es domāju, ka tas ir ļoti interesanti un mums ir nepieciešama šāda skaidra analīze. Uh, Un arī eh, pētījums, kur atsaucās Minēras kundze, es domāju, ka eh, tas ir ievērības cienīgi. 15 lapušu eh, pētījums pēc tam, kad šis dokuments tika publiskots, nu, to var dēvēt par efektīvu rīcību akadēmisko aprindu pārstāvu vidū. Uh, Es domāju, ka būs ļoti daudz vēl dažādu pētījumu un komentāru no akadēmiskiem aprindām un eh, citu speciālistu puses, un mēs par to tikai priecājamies. Par Kanādu. Un par ISDS. Kā jau es teicu, mēs esam spēruši svarīgus solis uz priekšu, un daudz no jums ir tikuši iesaistīti šajā procesā, kas tagad atspogļojas arī ISDS attiecībā uz Kanādu un Singapūru. Par abiem šiem nolīgumiem mēs esam noslēguši sarunas un mēs nevaram atgriezties pie tā. Mēs varam paraudzīties līgas scrapping attiecībā uz Kanādu un pat uz uh, attiecībā uz Singapūru, jo te vēl ir atvērts jautājums par dalītu atbildību. uz to vēl jāparaugās kopā ar partneriem, runēt par caurskatābības jautājumu, tāpat arī atsauci uz apelācijas um, mehānismu, kas ir Kanādas līgumā arī tiesības reglamentēt, pat ja tas nav juridiskajā tekstā, un ir paredzēts arī pārskatīšanas mehānisms. Tātad, tiklīdz mums būs šāda konsekventa nostāja no ES puses, mēs varēsim diskutēt ar Singapūras un Kanādas pārstāvjiem par legal scrubbing un par to, kas varētu palikt ārpus tā. Bet, protams, tas jārisina partneru starpā un ir pārāk te ko teikt. Es vēlos tikai uzsvērt, ka Kanādas nolīgums ir noslēgts un mēs neatsāksim sarunas. Jo, ja mēs atsāksim, tad esmu pārliecināta, ka Singapūra un Kanāda atradīs citas sadaļas, ko viņi vēlētos no jauna atvērt. Un galu galā rezultāts būtu ārkārtīgi negatīvs, jo šie ir labi nolīgumi, tie ir labi ekonomikai, labi uh, eh, izaugsmai un darba vietām. Daži uzdev jautājumus par Ķīnu, par uh, tirgus ekonomikas uh, situāciju Ķīnā. Tas tik tiešām ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs uh, raugāmies uz to, konsultējamies juridiski. Šis process šobrīd norit, un tiklīdz mums būs vairāk skaidrības, mēs noteikti dalīsimies secinājumos ar Eiropas parlamentu. Un, ja komisija secinās, ka mums ir nepieciešams mainīt savu likumdošanu šajā jomā, tad, protams, uh, parlaments un padome būs pilnībā iesaistīti šajā procesā. Pie tā atgriezīsimies vēlāk priekšsēdētāji, ja piekritīsiet. Un arī par tirzniecības paziņojumiem, jeb komunikāciju. Svobodas kungs, jā, tas būs balstīts uz uh, tirsniecības uh, tiesībām, un es domāju, ka uz pārējiem jautājumiem es jau atbildēju. Kristam Dālings kundze ir atstājusi zāli, bet kāpēc mums tas ir nepieciešams? Jā, jūs arī. ASV nav nekad integrējusi starptautisko likumdošanu uh, vietējā uh, tiesiskajā sistēmā. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi šādi uh, nolīgumi vairāk iemeslu dēļ. Uh, Mums ir deviņi divpusēji līgumi Kanāda, Meksika, AS, noslēguši ASV līgumus. Un ir gadījumi, kad var parādīties diskrum, diskriminācija, licences atcelšana, un tas nav aizsargāts ASV tiesību sistēmā. Tāpēc mēs cenšamies padarīt aptvērumu skaidrāku lai varētu vēr, izmantot citu arbitrāžas mehānismu. Protams, ka daudz uh, konflikts ir iespējams atrisināt jau tagad, bet mēs apsveram šādus veidus, proti aizstāvēt investors jau kopš 50 gadiem, un jā, tas būs paraugs Eiropas Savienībai. Ja mēs varam vienoties par paraugs, tad tā būs mūsu nostāja un un neviens. Šis būs paraugs un modelis, kur mēs e, integrēsim visos turpmākajos nolīgumos ar partneriem visā pasaulē. Laitfrīd kungs un Mārtiņ kungs pieminēja jautājumu par arbitriem. Mēs vēlamies pāriet uz tādu sistēmu, kur būtu tiesneši vai tiesneši ekvivalents un nevis arbitri, lai viņi tiktu uh, iepriekš izraudzīti, tādi kā priekšatlas, varbūt, ka viņi nedarbosies pastāvīgi, vismaz ne sākotnēji, bet mums vispirms vajadzētu vienoties, iepriekšēji vienoties, un runai vajadzētu būt par tiesnešiem. Tātad mums ir jānovērš tas, lai nebūtu interešu konflikta. Rodrīgas kundze, kas attiecas uz licencēm. Es noteikti vēl sazināšos ar jums, lai sniegtu precīzāku atbildu šo jautājumu. Man nav atbildes eh, šobrīd, es nosūtīšu jums divpusēju vēstuli. Tālāk uz ilgspējīgas attīstības eh, sadaļu. Pielārs kundze, mēs pie tā strādājam, Šobrīd norit konsultācijas un nevar šobrīd sniegt uh, konkrētus datus, bet jā, atgriezīšos pie šī jautājuma. Ļoti daudz datu, ļoti daudz konsultāciju, ko mēs īstenojam šobrīd. Man šķiet priekšsēdētāji, ka būšu atbildējusi. problem between foreign and domestic investors that that's not equal. Eh, par eh, pašmāju un ārzemju investoriem. Vai jūs vēlētos atbildēt? Saka Laistrīkungs. Māmstrēms kundze. Jā, protams, ka eh, šīs vienošanās ir ārvalstu investoriem, bet Vācijas valdība ir sagatavojusi ziņojumu paraugoties uz Eh, CETA un secinājums ir, ka CETA gadījumā nav vairāk tiesību eh, Kanādas uzņēmumiem nekā, teiksim, eh, Vācijas uzņēmumiem. Protams, šis jautājums vēl jāpapēta, bet nu, tāds ir mūsu nolūks, tas jau ir Kanādas nolīgumā. Paraudzīsimies, kā varam to izmantot arī nākotnē. Protams, šis jautājums ir nedaudz jūtīgs, tas ir pienācīgi jāizstrādā, bet, nu, tāds bija secinājums Vācijas ziņojuma pētījumā. Protams, jānodrošina arī vienlīdzīga attieksme, teica priekšsēdētājs. Jā, tas bija ļoti vērtīgi. Liels paldies komisārs kundzei, liels paldies kolēģiem. Es domāju, ka tās nebija debašu beigas, tas bija tikai sākums lieliskai draudzībai. Tiksimies rīt atkal pulksteni deviņos no rīta.